es... Dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs, man šķiet, ka mums ir jāsāk. Ir pienācis īstais brīdis to darīt. Un nekādus garus ievadvārdus vairs neteikšu, mēs jau varam 5 minūtes ar to ietaupīt, un tāpēc tūlīt došu vārdu citiem ekspertiem. Uzaicināti ir daudz eksperti, mēs gribam savu laiku saprātīgi izmantot un sveicu Angeliku Nībleri, referenti no mūsu ko, komitejas eh, Kols kundze, nu, kas ir komitejas draudzeņa, ja tā varētu sacīt, viņa arī šai projektā piedalījās un arī eksperti klāt, un tad pirmais eksperts ir Morikungs no Telefonika, tātad eksperti pastāvīgi mainīsies, un tagad vispirms ievadvārdi Nīblers kundzei lūdzu. Ist denn den Termin hier den? Ja, den Termin hier. Also ich werde darum gebeten, für die äh, vereinzelten Damen und Es lūgšu godātos deputāts, cienītās kolēģis, uh, līdz rītdienas 2012. iesniegt grozījumus. Uh, äh, Tātad uh, ähm, termiņš ir pavisam īs, bet nu šā kā tā. Äh, tagad vārds ir tātā Angelikai lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi, dāmas un kungi. Mm, paldies, ka esat šeit šodien šajā sapulcē. Un mēs domājam, ka programma ir mazliet saspiesta. Es vispirms pasteikšos pastāstīt par ziņojumu, par viesabunēšanas regulu. Un Es priecājos, ka jūs esat tik daudz skaitlīgi ieradušies šeit, jo tēma ir ļoti svarīga, ko mēs šodien nodarbosimies. Gandrīz 90% eiropiešu pieder mobilais telefons un mobilo telefonu sakaru lietotāju skaits Eiropā un ārvalstīs aizvien pieaug, un nesenā aptaujā tika noskaidrots, ka divas trešdaļas lietotāji lieto roamingu vai viesabunēšanu, kad viņi uzturas ārvalstīs. Tātad runājot par viesabunēšanas regulas priekšlikumu, mums ir jārunā par dažādiem aspektiem, piemēram, datu pārraidi, ka, ko cilvēki atslēdz sev ārzemēs, lai viņiem nebūtu šokējuši lieli rēķini, atgriežoties mājās proti, lai, viņ, lai viņam nepienāktu šādi rēķini. Un tā nevar būt vienotā Eiropas tirgu. Šāda situācija nav pieļaujama arī Eiropas ekonomikai, ja mēs vēlamies radīt Eiropu bez robežām, kurā ir digitālais vienotais tirgus. Tātad viesabonēšanas regula nav nekas jauns. 2007. gadā jau tika pieņemta pirmā šāda regula, pēc pāris gadiem tā tika grozīta. Un tagad ir paredzēts, ka tiek paredzēta tas maksimālās robežas ne tikai te telefonu pakalpojumiem, bet arī īsiņu pakalpojumiem, arī datu dienestiem tiks noteikta maksimālā cena datu viesabonēšanā bet e, klientiem vēl šeit nav šādas robežas. Protams, ja mums ir vairāki priekšraksti, pārs, kam ir jābūt pārskatāmiem, un tad cilvēkiem ir jāzina, kad viņi ierodas ārvalstīs un pieslēdz citam tiklam, cik viņiem izmaksās tas vai cits pakalpojums. Īsakot, pirms dažiem mēnešiem komisija sniedza starpziņojumu par viesabonēšanas pakalpojumu attīstību Eiropas Savienībā. Rezultāti bija tādi, kas neveic, neliek mums būt īpaši entuziasmētiem. Tarifi kopumā ir samazinājušies, bet ir jākonstatē, ka maksimālo robežu ieviešanas mērķi tomēr nav bijuši samazināt, nav bijuši sasniegti, jo beig beigās visi ir izvēlējušies maksimālos griestus un ir bijuši arī struktūrāls problēmas, un tas mums ir viss jānovērš ar jauno viesabunēšanas regulu komisiju. Savā priešlikumā ir ievie, ierosinājusi divu ātrumu pieeju pirmkārt saglabāt šā brīža maksimālo robežu, augšējo robežu, bet arī panākt konkurenci tirgu un paredzēt dažādu veidu, ierosināt dažādu veidu struktūru pasākumu savā ziņojumā. Es šo pieeja aicinu ļoti atzinīgi, uh, vērtē ļoti atzinīgi un domāju, ka tas būs arī viens no svarīgākiem punktiem mūsu šīs dienas debatē kad mēs runājam par viesabonēšanas tirgu, kādu veidu stimuli ir vajadzīgi, lai vairāk motivētu pārmaiņas šeit tirgu, runāt par struktūru pasākumiem. Abi komisijas ierosinātie pasākumi ir atzinīgi vērtējami. Es arī uzskatu, ka ir atvērtās pieejas metode arī ir ļoti apsveicam gadījumā, kad nav piedāvāts nekāds tīkls, bet, kad tie ir piedāvāti, tad ir jāspēj cilvēkam izvēlēties, un šāda pieeja ir mērķtiecīga, un savā ziņojumā es to arī vēl papildināju ar tā saucamo nediskriminēšanas klauzulu, proti alternatīvi tīkla piedāvātāji ir, jā, viņiem ir, pret viņiem jāsturas bez diskriminācijas, un tas jau bija arī agrāk šāda pieeja izvēlēt, un tā būtu jāiestver arī jaunajā regulā. Otrais struktūra pasākums, ko komisija ierosina, un ko es arī atzinīgi vērtēju savā ziņojumā, ir tā saucamā atkabināšana vai unbundling, kas nozīmē, kas ir paz, labāk pazīstama enerģētikas tirgu, klienti var izmantot dažādus pakalpojumu piedāvātājus, ne tikai tos, ko viņi izmanto savā valstī, citas valsts teritorijā. Viņiem tātad viņi var noslēgt atsevišķu viesabonēšanas līgumu ar citu ar citu pakalpojumu sniedzējiem, tos man šķiet ir interesanti, un tas arī veicina konkurences tirgu. Komisija savā ziņojumā šo atvienošanu vai uncoupling ir norādījusi, kā, kā tas ir tehniski īstenojams, un varbūt mēs šeit vairāk vēl dzirdēsim par to, ir trīs iespējas, un tie, kas ar to nodarbojušies, jau ir informēti. No nu viens puses ir dual un imsi risinājums, un ir arī tā saucamais local breakout. Tās ir, te jūs varbūt gribēsiet par to dzirdēt kaut ko vairāk, jo savā ziņojumā es norādu, ka parlamenta likuma devējs mm, ar padomi ir noteicis, ka viņi nav kompetenti par, par tehnisko pusi, bet tas ir komisijas uzdevums sastrādājoties ar uh, dalību valsts un Eiropas regulētājiem. Un mans priešlikums ziņojumā ir tāds, ka šī definīcija tehniski ir jāizlaiž, un tad eksperti un zinātāji, kuriem ir tehniskā zinātība, varēs nodarboties ar šo tuvāk. Protams, mēs vienmēr interesējamies par visādām tehniskām iespējām, un par to mēs šo, šīs dienas diskusijās uh, arī droši vien runāsim. Un nākamais punkts ir maksimālā cenu robeža. Tātad es uzskatu, ka gala patērētājiem tā ir svarīga lieta un kā to paredzēja arī komisijas priekšlikums. Vēlākais 2015. gadā mērķu stādījums mums ir tāds, ka ir jāpanāk situācija, kad valstu tarifi ir salīdzināmi vai tuvojas uh, vidējiem tarifiem dalībvalstī un šāda veida viesabonēšana vairs nebūs. Un ja mēs līdz 2015. gadam tuvosimies šim mērķim, tad mēs varēsim vēl, mē, vēl ambiciozākus mērķus sev nospraust. Protams, pa, pakalpojumu sniedzēji to visu redz savādāk, par to mums vajadzētu arī šodien parunāt. Uh, Viņi negrib harmonizēt tarifus iekšējā tirku, bet ir tomēr jānodrošina stimuli citiem pakalpojumu sniedzējiem ienākt šajā viesabonēšanas tirgu, un tur ir zināma spriedze starp vairumu tirzniecības un mazumu tirzniecības tarifiem. Par to arī mēs vēl vēlāk varam runāt, un es domāju, ka par, ap šo jautājumu ir mūsu karstas debates. Un pēdējais punkts ko es varētu īsumā pieminēt. Tie kolēģis Korovs jau to pieminēs, tā ir pārskatāmība un patērētāja aizsardzība. IMCO um, komiteja ir atbildīga par šo aspektu, un mēs jau redzējām ar kolēģiem mūsu atzinumā, ka komitejā jau tas arī bija ticis apspriest, un Korbolas kundze arī to ir jau minējusi. Arī, arī tiem, kas dodas ārpus Eiropas, Savienībā, ārpus Eiropas Savienības robežām apūsties, piemēram, Ziemeļa Āfrikā, arī šiem cilvēkiem vajadzētu nu, garantēt datu iesabonēšanā zināmu maksimālo robežu, piemēram, 50 eiro. Un tad varētu jautāt, kādu veidu datu pakalpojumu par to tiek sniegti Un pat, patērētāji ir jāsargā no pārmērīgi uzpūstiem rēķiniem. Tas būtu jāuzliek par pienākumu tiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu pilsoņiem un pilsonēm ārvalstīs. Tas ir tikai draudzīgi patērētājiem. Tas būtu viss no manas puses. Un pirms mēs ievieš, pievēršamies tālākam diskusijām, es vēl gribētu uzrunāt priekšsēdētāju. Man īpaši interesē trīs jautājumi šeit diskusijā ar mūsu ekspertiem. Proti, kā mums nodrošināt vairāk konkurences tirgu un avialīniju jomā gadu, gadu gaitā tas jau ir noticis, un tad var jautāt, kur, kurš gan no jums pirms desmit gadiem varēja iedomāties, ka no Minhenes uz Briselu varēs atlidot pa 20-30 eiro Un tātad tirgus atvēršana mazbudžeta aviolīnijām ir pamatīgi, devis pamatīgu grūdienu un dubultojas burtiski konkurenci. Un man jācer, ka šāda veida pavērsiens ir sagaidāms arī mobilo telefonu pakalpojumu tirgu. Jautājums tikai ir tāds, kā mēs uz šo priekšlikumu skatāmies un mēs to dzīsam par labu, tad ir tikai jāizteno, jāspēr daži konkrēti tehniski soļi, un to mēs, protams, paši nelēmjam, bet to mēs atstāsim komisijai. Un svarīgākais jautājums priekšsēdā kungs ir attiecībā uz cenu maksimumu. Mums kolēģis jau runāja par iekšzemes tarifu izdevīgajiem piedāvājumiem. Un varbūt pie jums Austrijā rūri kungs ir šādi tarifi, bet man Vācijā mm, arī ir tādi gadījumi, kad piedāvā tarifu 8,80 eiro mēnesī par smart telefonu. Tur ir paredzēts 1000 minūtes, 1000 īziņas un 1000 min, meg, megabaiti par šo te cenu. Tātad tarifi iekšzemē ir neizsakām izdevīgāki. Un ja es tikai desmit kilometrus tālāk aizbraucu aiz robežas, piemēram, no Traunsteinas uz Alsburgu, tad es maksāju 30 reižu vairāk. Un iekš Eiropas vienotājā tirgū tā nedrīkst būt, un tā tad es interesējos, man interesē kā gan šādus izdevīgus piedāvājumus iekšzemē var nodrošināt no vienas puses un no otras puses, kā gan var būt tik augsta tarifa iesabonēšanā. To ir viss jāprecizē un jānoskaidro, un par to, protams, mēs runāsim un vēl to noskaidrosim. Tas arī būtu viss. Priekšstādā kungs, paldies, ka varēsiet paust savus pārdomas, un gan jau, ka mēs tiksim uh, līdz galam laikām. Paldies, un tagad mēs nonākam pie sarunām ar ekspertiem. Pirmais ir Roberts Mūriks no Telefonika, un es ceru, ka viņi ievēros, viņš ievēros noteikto laiku. Priekšstādātāja kundze Nībels kundze, Korhos kundze, liels paldies par šo laipno uzaicinājumu uzstāties jūs vidū. Kad man ir lūdza pastāstīt ne, nedaudz jums eh, telefonikas vārdā, tad eh, es uzdevu sev jautājumu, ko mēs tieši domājam par viesavanēšanu trīs. Jo tas ir tā kā viena no tām Holivudas filmām, kurai ar vienu ik pēc pāris gadiem ir jauna sērija. Mm, mums šķiet, ka te situācija patiesībā ir ar atšķirīgi, jo roaming 3 viesudnešu 3 ir īpaši iespēja. Šis priekšlikums atšķirs no citiem tā ziņā, ka te ir piedāvāts struktūrāls izmaiņas, struktūrāli risinājumi. Tad beigsies eh, šis paradums, ik gadu noteikti jaunas cenas, un te ir mēģināts panākt ilgspējīgu risinājumu kas būs uz visiem laikiem. Sākumā mēs bijām nedaudz skeptiski noskaņot, taču pēc padziļinātas analizācijas mēs eh, secinājām, ka struktūrāls risinājums var būt labākais. Tātad mēs visumā atbalstām šo pieeju, nu, ja neskaidrs dažas eh, detaļas. Tātad visumā mēs atbalstam šo priekšlikumu, un viens no pamatveistījumiem, kuru gribētu lūgt no jums, no Eiropas parlamenta, ir paraudzīties uz šo priekšlikumu visaptverošā veidā, ne, neraugoties uz katru atsevišķo gabaliņu un detaļām, bet kā kopīgo risinājumu. Mēs uzskatām, ka struktūrāls risinājums bija būs viens no galvenajiem ieguldījumiem, kā tiks atrisināta viesapneša problēma. Un mēs, protams, arī varam te sniegt savu ieguldījumu. Viens jautājums, kuram pieskaršos nedaudz vēlāk, ir tāds, ka man šķiet šajā priekšlikumā trūkst izņēmumu operatoriem, kas uh, uh, izmanto gandrīz vietējas cenas. Tad, ja viņi to dara, tad kāpēc viņiem vēl būtu jāizvērš struktūrāls izmaiņas? Otkārt, es te daudz dzirdu par uh, augstām cenām par datu pārnesi. Uh, Taču pēdējo gadu laikā mēs arī piedzīvojām, ka uh, datu uh, aprits izmaksas, izmaksas ir daudz zemākas, tagad cenas ir daudz zemākas. Tātad var izveidot jaunus uh, plānus datu viesabanēšanai, un tas arī šķiet ļoti interesanti. Mēs kā telefoniku uzskatām, ka līdz 2015. gadam uh, tirgus nodrošinās datu viesabinēšanas cenas, kas būs daudz maz tādas kā vietējās cenas. Jautājums, kas mums pašiem ir jāuzdod, jums kā parlamentam sev jāuzdod, ir šāds. Vai jūs uzskatāt, ka struktūrālais risinājums darbosies? Tas ir pamats jautājums. Ja jūs uzskatāt, ka struktūrālais risinājums darbosies, tad tirgus samazinās Uh, cenas, kuras maksā patērēm. Tad tirgus darbosies, un tad patiesībā nav svarīgi, kādi regulā ir minēti cenu griesti. Tā mēs to redzam. Nav svarīgi, vai tur runāt par 20 centiem, 25 vai 55 centiem, jo patiesībā cena noteiks tirgus, kas būs daudz, un šī cena būs daudz mazāka par maksimumu, maksimāli pieļaujamo cenu. Drošības uh, griesti cenām ar kuru gribat sniegt eh, drošību eh, patērētājiem. Eh, ar to viss ir kārtībā. Bet patiesībā galvenais, ka šeit ir iespēja <clears throat> jauniem operātoriem ienākt tirgu, lai šī maksimālā cena būtu tāda, lai varētu ienākt jauni operatori tirgu. Ja viņi varēs ienākt, tad arī nebūs pietiekoši plaša struktūra. Ja jūs uzskatāt, ka struktūrāls izmaiņas nedarbosies, tad nemēģiniet tās izvērst. Ja jūs prāt tas nebūs efektīvi, tad atcerieties, ka patiesībā operatoriem, jo īpaši maziem operatoriem izvērst šādas izmaiņas izmaksās pārāk dārgi. Tādā gadījumā labāk atrodiet uh, inteliģentāku vai saprātīgāku veidu, kā noteikt cenas. Tātad jums kā parlamentam ir jāizdara izvēle, vai jūs izšķiraties par struktūrālu uh, risinājumu un eh, maksimālajiem griestiem, vai arī jūs eh, regulējat cenas. Un atklāt sakot, ja mēs paraugāmies uz nesanākamiem priekšlikumiem, kas te parlamentā ir parādījuši, es zinu, ka par tiem vēl netika balsots, mans iespējas ir tāds, ka jūs patiesībā esat eh, izšķīrušies par pēdējo risinājumu. Tas ir, jūs uzskatāt, ka struktūrālais risinājums nedarbosies un līdz ar to jābūt ļoti stingriem cenu griestiem. Par Mm, paraugāties šo tabulu, jo īpaši labajā pusē parlaments šeit ir izšķīries par, par uh, desmit uh, centu uh, izmaksām par uh, zvaniem. Tad, ja tiktu ieviest, un te jūs redzat salīdzinājumu, kā būtu, tad, ja tiktu ieviest šie griesti. Mēs arī izmantojot GSMA neatkarīgu uzņēmumu paraudzīties uz, uh, uz vienu gadījumu, kad uh, tiek tālāk pārdot šie pakalpojumi attiecībā uz tām cenām, kas te izskanēja. Ja neskaita ļoti zemo cenu piedāvātājus, tāds uzņēmums, kur ir ļoti daudz maz personāla, tad vairums patiesībā uh, Eh, vairums no šiem uzņēmumiem nevarēs gūt nekādu pēļņu nevienā stadijā. Tātad man viens no galvenajiem vēstījumiem ir nosakiet tādas cenas, kas ir uh, maksimālās cenas, kas ir saprātīgas, sniedziet operatoriem rezervi manevru telpu, kas viņiem eh, ļauj darboties bez uh, šādas manevru telpas struktūrāls risinājums nedarbosies. Pat tad, ja jūs eh, nosakāt augstākas cenas, tad eh, konkurence tās izskaudīs. 2015. un 2016. gadā jūs varat redzēt, kāda reāli ir situācija, un ja tā nebūs uzlabojusies, tad jūs varat īstenot pārskatīšanu 2016. gadā un tādu risināt šo situāciju. Tad eh, beigu, nobeigumā es gribētu sacīt, mēs uzskatām, ka priekšlikumā būtu jāparedz arī alternatīva struktūrālo izmaiņu īstenošanas izmaksas ir diezgan ievērojams. Ja jums ir 25 miljonu mm, klientu, tad eh, tā ir viena lieta, bet ja jums ir uh, uh, cits uh, pat, klients skaits, tad arī tas izmaksas sadalījums sanāk citāds. Iespējams, ka arī mazie operatori ienāks tirgu, <clears throat> uh, kur uh, būs paredzēts, ka viesabonēšanas izmaksas cenas patērētājiem būs apmēram tās pašas kā vietējais. Šis priekšlikums uh, atbilst Krūzes kundzes ieturētajām vadlīnijām mazajiem operatoriem, tad būs alternatīva tirgu Mēs uzskatām, ka tā ir ļoti laba iespēja ļaut operatoriem pašiem lemt par savu likteni, ja tā varētu sacīt. Nobeigumā secinājumi. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka struktūrālais risinājums var darboties, ja tas tiek īstenots pareizi, taču tas paredz maksimālās cenas, kas atstāja rezervis investoriem, un pat labam šiet Eh, šie maksimālie griesti patiesībā neaicina, nepiesaist jauns investors. Jums ir līdz ar to jāizvēlas, vai jūs vēlaties regulēt cenas, kā mēs agrāk to esam redzējuši, vai arī jūs iestājaties par pastāvīgi ilgspējīgu risinājumu. Šķiet, ka vajadzētu uh, pieļaut izņēmumu tādām cenām, kas ir gandrīz tāds kā vietējā tirgu. Uh, Un ja mēs aizmirstam par iepriekšējām bažām, mēs tiešām varam atrisināt šo problēmu. Tās tad būtu tas ieguldījums. Man ir aizdoms, ka es par minūtu runāju par ilgas atvainojos. Lielas paldies. Un tad priekšlikums varbūt mēs varētu ļaut uzstāties otram runātājam un tad pēc tam nomainīt viņu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 Angelika bedient jetzt ja auch noch den Computer. Perhaps first sit down and then we hope. Welcome and uh, if you want, if you're ready, then please start. Okay. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I would Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu teikt, ka mēs e, mūsu firmā vienmēr esam atbalstījuši komisijas nolūku samazināt viesabonēšanas tarifus, lai iedzīvotāji no tā gūtu labumu. Mēs arī atbalstam digitālo darba kārtību, un nākamais e, runātājs būs no Transatel. Mēs nesen esam parakstījuši arī. Mēs esam arī runājuši par to, kā ieviest inovācijas viesabanēšanas jomās. Mana prezentācija būs ļoti vienkārša. Vispirms mēs uzskatām, ka struktūrālais risinājums, ko piedāvā komisija, ir ļoti komplekss, ir ļoti spēcīgs līdzeklis, kas palīdzēs šo problēmu sakārtot. Otkārt, mēs uzskatām, ka piekļuves sniegšanai nekontrolētai varētu būt arī kaut kāda negatīva ietekme uz tirgu. Mums ir arī attiecīgs apsprieškums, ir, kas ir savādāks no telefonikas kolēģi teiktā. Tas viss, lai panāktu darba kārtības, digitālas darba kārtības mērķus. Vispirms mēs uzskatām, ka atsaistīšanas princips ir ļoti komplekss risinājums, sarežģīts arī eh, pret par lietotājiem. Lielākā daļa lietotāju nesapratīs, kāpēc vajadzēs izvēlēties vienu operātoru mājas pakalpojumiem un otru Eiropas pakalpojumiem. Tas būs ļoti sarežģīti arī vair, mazumtirgotājiem. Darboties komerciālā plāksnē arī operatoriem būs grūti tarifikācijas jautājumi, vajadzēs desmit miljonus jaunu investīciju informācijas sistēmās, vajadzēs uzlabot drošības sistēmas. Uh, un veikt investīcijas tajā. Pagātnē mums ir bijusi pieredze. Mēs strādājam ar fiksēto līniju operatoriem, to izvēli. Jāsaka, tur veiksmīgs rezultāts nav panākts, tāpēc arī mēs gribam runāt ar komisiju par šo atsaistīšanas principu un droši vien, ka tas arī neats, nedarbosies tik efektīvi kā paredzēt, kā fiksēto līniju gadījumā. Uh, esam noraizējušies par konkurenci. Mēs uzskatām, ka šeit būs mīlzīgs traucējošs faktors, īstenošanas izmaksas, un šīs izmaksas būs proporcionāli lielākas mazajiem operatoriem nekā lieliem operatoriem, un tāpēc man ir bažas, ka lielie operatori varētu piekrist pieņemt komisijas priekšlikumu. Un vēl viens jautājums, vēl viena lieta. Es ievēroju, ka neviens ne, nevaru pateikt vārdu Brig, Brig Telekom. Droši vien Vodafone, Orange telefonikai, kur ir vienkāršāk izrunājumi vārdi, daudz vieglāk būs, teiksim, paņemt šos izrunājumos vārdus nekā kaut kāds sarežģīts nosaukums. Tā tad vairum piekļuve. Vispirms gribētu ilustrēt uh, savu sakāmo ar piemēru. Mēs gaidam, ka parādīsies paneiropas operatori. Tas ar nolūku, lai lietotājs saņemtu Eiropas viesabonēšanas servisu, bet tā ir teorija. Varētu viegli iedomāties, ka francūzis varētu paņemt karti no operatora Luksemburgā, varētu de facto izmantot visu Eiropas pakalpojumu, bet tas nebūs tāds Eiropas lietojums, bet gan vietējs lietojams. Kādā veidā mēs varētu nošķirt starp šo lietotāju, kas izmanto paneiropas pakalpojumu uh, no nu, Luksemburgas operatora, kā mēs varētu atšķirt no Francijas pilsoņa, kas varētu būt vienkārši nopircis Luksemburgas simkarti, kas vienkārši kā nelegāli izmanto visaptverošo visu Eiropas pakalpojumu, kā vietējo pakalpojumu. Kādā veidā to varēs nošķirt? Rezultātā pastāv bažas, ka būs grūti to nosaukt par visaptvero, visai Eiropas viesabanēšanas pakalpojumu. Tas būs tā kā paplašināts vietējais pakalpojums. Mums ir bijušas jau problēmas ar struktūrāliem risinājumiem, ko piedāvājas komisija. Vispirms mēs uzskatām, ka piedāvājums ir pretrunīgs, jo piekļuvis tirgus ir izslēgts no attiecīgo tirgu saraksta. Komisija pati ir tā darījusi, nošķīrusi, lai veiktu tirgu analīzi. Otkārt, mēs baidamies ka šeit varētu būt pārkāpts subsidiaritātes princips, jo ar piekļuvu nodarbojas dalībvalsts. Un treškārt arī esam noraizējušies par proporcionalitātes principu neievērošanu. Un kāpēc? Lieta tāda, tad, kur Francijas pilsonis varētu izmantot Luksemburgas simkarti ar visai Eiropas pakalpojumu. Uh, vai arī Luksemburgas, vai pirkt to no Luksemburgas vai kaut vai īrijas pakalpojums sniedzē. Šeit komisija ir veikusi arī tirgus analīzi, kas liecina, ka komisijas dokuments no pagājušā jūlija, tur 35. lapspusē var lasīt, ka risinājums ir bijis izpētīts, nolasīšu pēdējo daļu, ka varētu dota vai nu no ierobežot, vai nu no pilnu piekļuvi vien atsevišķos gadījumos, kas ir aprakstīts šajā dokumentā. Tad ierobežota viesabunēšanas piekļuve, tas ir tas, ko ir paredzēta īstenot ar komisijas priekšlikumu. Līdz šim brīdim ir šis priekšlikums bijis noraidīts, un trešo risinājumu komisija ir izslēgus. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir izanalizēti plusi un mīnusi, un ir rakstīts, ka šī opcija varētu kropļot konkurence attīstību vietējā tirgu. Tas varētu būt daudz plašāks risinājums nekā tas, kas nepieciešams, lai atrisinātu tikai viesabonēšanas problēmas. Uh, es gribēju tik pateikt, ka komisijas risinājums piedāvā iespēju izveidot patiesus visu Eiropas operatorus viesapakalpojumiem, uh, arī vietējiem pakalpojumiem. Un komisija raksta, ka tāds risinājums, kas būtu uh, tā kā de facto risinājums, kad šāds risinājums lūdzu varētu negatīvi ietekmēt konkurences attīstību. Eh, par to mēs arī rakstam šajā slaidā, un pašās beigās es gribēju pasvītrot atsevišķus faktus. Un tā. Visa Eiropas servisa vislabākie piemēri varētu būt Google un Apple, jo šeit būtu ļoti vienkārši ieviest viesabonēšanas tarifus. Un tā kā Google un Apple, arī mēs eh, paturam sev iespēju. Varbūt strādāt ne tikai kā MVNO, eh, piedāvājot visaptvarošos, visu Eiropas pakalpojumus, bet strādājot ar vietējiem pakalpojumiem, mēs varētu varbūt diferencēt starp šo uh, Eiropas pakalpojumu un nacionālo pakalpojumu. Runājot par cenu grieztiem viesabonēšanai, vēl viena lieta. Mēs uzskatām, ka līdz ar tehnoloģiju attīstību tarifu schēma varbūt eh, vairs nav saistām ar konkrētiem gigabaitiem, trim vai četriem jo operatoram varētu būt vēlēšanās dot piekļuvi lietotājam un nevis ierobežot sevi ar 3 gigabaitiem vai 4 gigabaitiem datu plūsmas. Tāpēc roaminga datu izmantošanā mēs varētu darīt kaut ko līdzīgu kā šo bezvadu internets viesnīcās vai kā jūs varat nopirkt šo piekļuvi uz vienu mēnesi vai kaut kā tam līdzīgi, bet tas būtu iespējams tikai tad, ja cenu griestu struktūra evolucionētu uz fiksēto piekļuvas tarifu virzienu. Tur būtu kaut kādas izmaksas operatoram, kā arī kaut kāda cena par vienu megabaitu. Tātad cena par vienu megabaitu. Tas tāds tarifs schēmas ieviešana ir pieļaujama. Mums ir arī jāatstāja iespēja operatoriem ieviest pareizās tarifu schēmas. E, viss šī situācija ir ļoti sarežģīta, bet es mēģināšu pastāstīt vienkārši. Pareizais ceļš, mūsuprāt, bija tas, kas ir jāmeklē, un tas ir tāds brīvprātīgs piedāvājums baigi telefonam un pārējiem īstenot šo dienas kārtību digitālo līdz attiecīgam gadam, 2015. Operatoram būs, būs pienākums, būs spiests pieprasīt fiksēkot tarifu, tālāk būtu jādomā par geogrāfisko tarifu schēmu, iepriekš, priekšapmaksu vai savādāk. Un šeit es rakstu piemēru, esmu francūs, dodos uz Vāciju, ceļoju par Eiropu, ja ceļoju vienu dienu, tad viens eiro varētu būt tarifs. Es vienkārši paplašinu geogrāfiski savu tarifu schēmu, un tad mēs veidojam patiesu eiro tarifu, ko mēs varam arī izmantot. Un Pirms dažiem gadiem mēs ieviesām pastāvīgo uzskaiti, un pēc tam mēs mainījām šo iekasēšanas schēmu uz citiem pamatiem. Varbūt risinot tālāk šo digitālo darba kārtību, mēs varētu ieviest arī patiesu eiro tarifu visā Eiropā. Ganz herzlichen Dank! Liels paldies! Un tātad uzreiz nākamais runātājs. Nākamais runātājs ir Žaks Bonifei no Transatel. Like yeah. Voilà. Uh-huh. Would,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 kompānija ir 6 līdz 8 miljoni eiro, mēs darbojam sešās dalībvalstīs, tas ir visas Eiropas MVNO, mēs īpaši nodarbojamies ar pārobežu ceļojumiem, tātad mums ir īpaši, īpaši cenas katrā valstī, mēs ar to nodarbojamies no jau desmit gadus, un es jums vēl nā, pastāstīšu, ko mēs nodarbojamies. Mēs darbojamies ar mobīlajiem portāliem MVNO. Šodien Eiropā mums apvēram 70 MVNO, ir sešās dažādās valstis. Tehniskā infrastruktūra ir saistīta ar astoņiem tīkliem Eiropā. Tātad, kam mēs sniedzam pakalpojumu? Tas eh, mūsu pakalpojumu darbojas, eh, ir pamatot uz multīzi arhitektūru, tātad eh, šajā mobilajā telefonā ir simkārte, kurā ir pieci dažādi numuri no Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Luksemburgas un Šveices. Mobisā Beļģijai, Oranž Šveicei, Tongai Luksemburgai un Telfordu IKPM Nīrlandai. Jūs saprotat, ka Šveicē ir Šveices numurs un uh, Šveice nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tas nozīmē, ka viss risinājums darbojas Eiropā. Mēs uh, sniedzam vienu simkārti, vienu abonementu gala lietotājiem, mēs nosakām arī uh, apraidī zvaniem un, un arī datu apraidē. Mēs varētu arpaplašināt mūsu pakalpojumu sniegšanu Izrēlā un ASV. Šeit man ir mēs līdz šim to nedarām, tāpēc, ka vienkārši tas būtu par daudz pagaidām. Uh, un īpaši franči, kas darbojas, kas strādā Šveicē, tāpat līdzīgi ir ar Luksemburgu. Mēs piedāvājam risinājumus viesabunēšanai, varētu darīt vēl vairāk, protams. Svarīgi ir tas, ka vidējais rēķins mēnesī ir apmēram 95 eiro, tātad mūsu lietotāji ir um, plaši lietotāji. Un tā kā mūsu reiz ir apmēram 40%, tad jūs redzat, ka es varu apmaksāt mūsu izdevumus mazākā 12 mēnešu laikā. Um, es uh, to jums stāstu, tāpēc šāda veida ekonomiski dati ir svarīgi, ja jūs gribat zināt, ko īsti var darīt uh, viesapnēšanas saistas sakarā risinājumi, kā redz, darbojas ne tikai Eiropā, bet arī ārpus Eiropas. Un jautājums, kāpēc Transatēl nav lielāks, kāpēc mums ir tikai 10 uh, tūkstoši Uh, klientu. Iemesli ir pavisam vienkārši. Mēs daudzas reizes esam gadījuši, uh, mēģinājuši kaut ko darīt. Apvienotā karalistē nav iespējams Vācijā, nav iespējams Spānijā, nav iespējams Itālijā, nav iespējams. Tā tad mēs bijām spiest aprobežoties ar Franciju, Beļģiju, Nīderlandi, Šveici, Luksemburgu. Starp citu, lai panāktu vienošanos ar, par darbu Šveicē, man tas prasīja septiņus mēnešus, septiņus gadus. Un Eh, viesabunēšanas eh, darījumi ar, piemēram, Vāciju. Mēs tāds vēlējāmies. Mēs, mēs būtu varējuši piedāvāt labāku, labāku cenu maniem franču klientiem, kad viņi dodas uz Vāciju vai citur. Uh, Un 85% gadiem tas nebija iespējams, un tāpēc eh, man bija jāprobežas ar mazāk klientu skaitu. Man jāsaka, no Eiropas iestādēm man ir bijuši kontakts, esmu saticies ar Vivianu Redingu, es nepieprasīju regulātoru, regulātoru iejaukšanos, es, es vienkārši gribēju norādīt to, ka visas Eiropas EVNO ir labs risinājums. Starp citu, mūsu uzņēmums nav vienīgais uzņēmums. Tātad transatēl līdzīgi uzņēmumi pastāv arī citi, taču daudz no tiem arī nobankrutējuši. Šis, eh, šī uzņēmdarbība man ir iespējama, taču mums nepieciešams atbalsts, lai MNO e citās valstīs varētu uh, darboties, lai viņu darbība tiktu veicināta, lai būtu savu veidu tāds kā paziņojums no augšas, ka tas tiešām ir labs risinājums. Nu, tad tāds būtu mans pamatvēstījums. Un tagad pavisam ātrs komentārs par struktūrālo izmaiņu risinājumu. Starp citu, uh, Transatel risinājumi darbojas labi. Tas ir risinājums, kas darbojas jau desmit gadus. Tas būtu kā ceturtais risinājums, un tas jau desmit gadu darbojas. Tātad būtu vērts arī to izņemot. Tātad lielāks um, piedāvātājs, um, labāk konkurencespējas. Te svarīgi ir gala patērētāja pieredze. Mums e, jāsniedz labākā, tātad uh, Apple un Google ar pašu savu sistēmu arī piedāvās mums iespējas. Ja mēs panākam savu, tad uh, mēs te, uh, mēs te varam, varam savu ārtavu sniegt. Es nedomāju ar to um, samazināt Kalifornijas deficītu. Tas būtu labi amerikāņiem un ķīniešiem, kas dodas uz Eiropu, tad viņi varētu izmantot vietējās cenas, un tas pats attiec uz eh, eiropiešiem, kas dotos uz ASV vai citām valstīm. Uh, duālais IMSI ir uh, kritizēts. Es esmu gatavs jums pastāstīt sīkāk par to vēlāk, ja jums ir interesi. Tagad runājot par eh, ekonomisko telpu viesabinēšanas nodrošinātājiem. Ja jūs sākat jaunu biznesu kā viesabinēšanas eh, pakalpojumu piedāvātājs, tad jums ir nepieciešams eh, kapitāls, ir visādi, tas izmaksā daudz. Tad tālāk jums ir jāpiesaista klienti, jums ir jāizvērš reklāmas kampaņas, tā tad vēl tālāk izdevumu Ja jūs esat viesabunēšanas sniedzēji un gribat cīnīties pret terminālu, ja jūs esat uh, lielas uzņēmums kā Vodafone, ka mēs mēģina konkurēt Francijā, tad jūs cenai jābūt par 20% mazākai nekā iemināta cenai. Ja jūs esat mazāks uzņēmums kā Transatel, piemēram, tad tam samazinām jābūt par 30%. Tātad šis uh, cenas uh, atlaides, ko es sniedzu, pamatojas manā desmit gadu ilgušajā pieredzē Un es uh, zinu, ja es neesmu nepiedāvāju cenu, kas mazāk par minūti, tad es patiesībā nekādas ienākums negūst. Jaunie uzņēmumi radīs uh, tālāk konkurenci. Ja jūs gribat, lai jūsu uzņēmums būtu ilgspējīgs, tad jums ir jābūt šai uh, um, izmaksu sekšanai 12 mēnešu laikā. Tad, tad vēl sīkāk nestāstīšu tagad, ja, taču, ja jūs paraugāties uz struktūrālo risinājumu dolēm sī, pārdu, tālāk pārdošana, tad būtībā jūs radāt konkurenci, tad jūs varat secināt, ka jūs nevarat būt konkurenti, tāpēc, ka tā atšķirība starp uh, um, <clears throat> cenām vēl samazinās. Un tagad nolēgumu. Jo repo jāizvēlas starp divām lietām. Tālāk virzīt uh, konkurenci un pieņemt, ka tas, paprasī, tas prasīs vairākus gadus, līdz samazināsies cenas, vai arī samazināt uh, cenas jau tagad, un tad daži uzņēmumi spiest izstāties, izstāties tā skatā arī transatelas piedāvā izdevīgs uh, risinājums, mēs arī esam konkurētspējīgi tirgā, es jums to varu pierādīt. Mans risinājums jau pastāv, un tad līdz ar to nav runa par struktūrālām izmaiņām, kādu tādu risinājumu Tālāk, eh, nacionālajie NVO arī var eh, izdarīt savu uh, iespaidu uz tirgu, taču jo lielāks uzņēmums, jo labāk. Un tad mums arī jāuzmanās, ja mēs nosakām regulējumu, tad jādomā, ka pastāv Eh, varētu būt arī uzņēmums, kas ir ārpus Eiropas, kurš piedāvā īpaši labi izdevīgs risinājums eh, cilvēkiem, eh, klientiem, kas arī ir ārpus Eiropas, un um, no tā būtu jāizvarās. Lielas paldies, atvainojos, ka aizkavējos. Paldies par priekšlasījumu, un tad es dodu vārdu uzreiz nākamajam runātājam Tonijam Šortolam, kas jau ir ieņēmis savu vietu, dators arī jau ieslēgts lai pat nav dators, netiks izmantots. Tad jums tiek dots vārds. Es Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, uh, Nībleres kundze un Korholas kundze. Paldies visiem referentiem un viņu ēnu referentiem par iespēju šeit runāt. Paldies visiem klātesošiem. Es gribētu arī pateikties jums kā patērētājs par to, kas tika izdarīts agrāk. Es gūstu no tā labumu tāpat kā visi Eiropas pilsoņi. Tomēr uzskatu, ka viceprezidenta Krūsa ir izdarījusi ļoti daudz, un viņas mērķi ir ļoti ambiciozs virzoties uz šīm te viesabonēšanas maksām 2015. gadā. Un es, es, es vēlētos atzīmēt tikai trīs aspektus šajā īsajā laikā, kas man ir atvēlēts. Pirmkārt, es domāju, ka ir struktūrāla problēma vai iepirkuma cēnu līmenī. Ja mēs redzam tīklus ar fiksētām izmaksām, kas cenšas iegūt to marģinālos pārraidi, tad mēs varam sagaidīt, ka cenas samazināsies. Bet ko mēs redzam starptautiskajā viesabonēšanā? Proti šeit ir zinām mērā miedarbu starp iekšējo un ārējo datu apraidi. Apraides līdzsvarošana ir galvenā problēma, un to tam piekrīt gan komisija, gan baraks, bare, bereks. Komisijas darba dokumentā 14. lapusē jau teikts, ka sarunas ir saistīts ar apraides līdzsvarošanu un marģinālo likmju piemērošanu pārējai apraidei. Situācija nav gluži tāda, kā statistika to rāda, jo ir neliels daudzums nelīdzsvaroto minūšu tiek sajaukts ar A lielu daudzumu līdzsvaroto minūšu. Berek 8. punktā norāda, ka tikai atlikušie datu apraide tiek pakļauts stingrai konkurencei. Seks ir tāds, ka mazākie operatori, kuriem ir lielāks stimuls iegūt vairumu, vairākumu no pār, datu apraides, var piedāvāt zemākas cenas un būtībā viņi būtībā netiek iekšā šeit tirku. Jūs minējat, priekšsēdētājs kundze, jūs minējat aviolīnijas, bet atgādināšu jums vācu lietu, ameceitu kas bija saistīts ar avio sektoru. Tur bija situācija, kad nelaid iekšā uz konkrētā maršrutā konkrēts pārvadātājs, bet šeit es ierosināju apstāties pie līdzsvarošanas, ko ir sarežģīti, līdzsvaru, ko ir grūti, gadījumos, ka to ir grūti vai nepraktiski panākt, neiespējami panākt. Mēs, protams, šitie vairāk iepirkuma tirgi nevienmēr spēja atbalstīt pašpietiekamus konkurences rezultātus. Es domāju, ka patērētā aizsardzība gadījumā, kad ir pietiekama konkurence, var panākt, ka galcenas ir lētākas un izdevīgākas. Berek ir izdarījis varoņdarbu, vērtējot izmaksas, bet viņi ir izmantojuši ierobežotus datus. Viņi arī saka, ka rezultāti ļoti konservatīvi. Uzskatu, ka izmaksas ir pārspīlētas attiecībā uz iepirkuma cenām. Runa ir par viesabonēšanas datiem. Mums jau ir virkne operatoru, kas piedāvā vairākuma iepirkuma cenas vairākumā 1 līdz 5 eiro centiem par megabaitu. Un šeit ir runa par 1 eiro centu par megabaitu. Un cēn, tirgus ir atvērts. Vai cilvēki uzreiz skrien izmantot šo te lielisko likmi? Nē, ir līdzsvar problēma, bet ir virkne ar dažādiem operatoriem par pieciem centiem, un šie līgumi ir jau spēkā, un es redzu šos operators arī šeit. Un at, ja mēs runājam par datīziņām un citiem tehniskiem aspektiem, mums jānorāda, ka, ja runājam par duālo likmi, tad mums ir jānodrošina visa Eiropas piedāvājums. Tas ir panākams zināmās robežās. Ja skatāmies uz ASV tirgu, Visamerikas piedāvājumi ir ierobežoti, tie nav neierobežoti. Neviens ASV operators neizmanto Visamerikas piedāvājumu tīklu, visi izmanto viesabonēšanu, plus vai mīnus vairāk vai mazāk. Šie te lielie četri operatori Ziemeļamerikā, viņiem ir līguma ierobežojumi, ja viņi visu laiku izmanto viesu tīklu, tad līgums tiek pārtraukts. Es domāju, ka nav pareizi paredzēt neierobežotu visu Eiropas piedāvājumu bet ir jā, jā, tas jānodrošina līdz zināmam punktam. Tātad mans nākamais aspekts, punkts, ir tāds, ka neraugoties uz iepirkuma cenu līmeni, kur ir cenu ierobežojums, ir divi konkurējoši risinājumi, kas tiek piedāvāti pārdošanas mazākuma cenu līmenī. Struktūra pasākumi, kas tiek ierosināti, pārēdz samazināt, izlaist cauri šīs iepirkuma cenas vairākam tirkotāju, mazākam tirkotāju patērē, mazākam tirsniecības patērētājam. Šīs te augstākās likmes arī var būt atskaits punkts operatoriem. Es domāju, ka ir jāatstāj pietiekam daudz vietas vairumu tirsniecības cenai, iepirkuma cenai un tirsniecības cenai, tālākai patērētāji cenai. Un tad mēs redzēsim konkurenci, kas nonāks arī līdz gala patērētājiem. Augstāko mazākumu cenu ierobežojumi ir ie, pie, piemēroti, lai nodrošinātu pietiekamu ekonomisko telpu struktūra pasākumiem, ja konkurence neattīstās starp eksošiem operatoriem vai jaunienācējiem, tad var samazināt maksimālos ierobežojumus pēc 2016. gada, un ja tas notiks, tad es domāju, ka šeit te, šis parlaments ne, īpaši netūļāsies nosakot zemākas cenas, skatoties uz mērķtiecību šajās struktūra pasākumos, runājot par iepirkuma cenu translēšanu vai nodošanu uz patērētājiem. Šeit ātrums un izmaksas ir svarīgi apsvērumi, un single imsi šķiet atbilst vislabāk šiem kritērijiem. Lai dabūtu pareizes vairākuma cenas, tad tam ir jābūt, tam ir arī jāuzlabo regulējums un noteikumu situācija nākotnē. Paldies! Paldies, un es savu, tad aicinu uzstāties pēdējo runātāju Moniku Štainarovu. Un viņai, kā nākamajai, tiek dots vārds. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšstādātāji. Nīblers kundze un Pahals kundze. Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, vispirms es gribētu pateikties jums par iespēju uzstāties jūsu komitejā un pastāstīt jums par mūsu mm, viedoklī ieskatiem par nākošo regulu viesabunēšanai. Uh, šī uh, šī regula būs ļoti svarīga patērētājiem. Es mēģināšu atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem, kaut arī galvenokārt pievērsīšu uzmanību šiem jautājumiem, uz šiem jautājumiem no patērētāja viedokļa. Tad sākumā plašāks skatījums. Tā kā cilvēki tagad arvien vairāk pārvietojas datu un datu uh, pārraide ir ļoti svarīga. Kā redzam, viesabanēšana vēl ar vienu eh, izmaksā daudz, un tā ir, nevar, protams, šērslis. Tas, ka viesabanēšana vēl ar vienu <clears throat> pastāv, nozīmē, eh, ka pastāv nepārprotam pierādījumi nepietiekoši integrēta vienotēm tirgumu pēc tam, kad eh, stājās spēkā, četrus gadus bija stājusies spēkā jau piesabinēšanas eh, regula. Patērētāji vēl ar vien saskārās ar lielām piesabinēšanas cenām, un sekas ir tādas, ka eh, ceļojošie patērētāji vairs eh, iz, mēģina izvairīties no viņu mobilo tāruņu lietošanas ārzemēs, citās dalībvalstīs. To pierāda arī Eirobarometra pētījums 2010. gadā. Tātad, kas, kā būtu jārīkojas tālāk? Mums būtu jāpievērš uzmanība viesabunē barjeru novēršanai, jāpanāk no viesabunēšanas brīva Eiropa, lai patērētāji justos brīvi lietojot savus mobilos tālruņus arī citās dalībvalstīs. Mēs uzskatām, ka <clears throat> mums būtu jābūt ambiciozākiem un jāizšķirs par praktiskāku pieeju, atsakoties no viesabunēšanas cenām. Tāpēc mēs uzskatām pašreizējo priekšlikumu piesavināšanas regulai kā svarīgu, lī, svarīgu soli ceļā uz Eiropu, kas brīv no viesabunēšanas. Tagad runājot par atsaistīšanu. Es neapspriedīšu, kurš iznēms ir labākais. Vismā mēs uzskatām, ka atsaistīšana būtu jāapvieno ar, eh, ar nediskriminējošu pienākumu un uh, iepirkuma, eh, cen, pie iepirkuma cenām. Tas palīdzētu palielināt viesavnešanas pakalpojumu izmantošanu un veicinās konkurenci. Pašreizējiem priekšlikumam būtu jābalstās uz tehnoloģisku pieeju, un tas arī atbilst Nībelēs kundzes sacītajam viņas um, ziņojuma priekšlikumā. Tātad te ir jāparāds pamat principi, kam būtu jāatbilst katram tehniskiem risinājumiem. Galvenie principi ir tādi, ka tehniskajam risinājumam jābūt ir eh, izmaksas izdevīgam, tam ir eh, būt, jābūt ērtam lietošanā un jānodrošina arī interoperabilitāte, jeb savietojamība. Tagad runājot par informāciju patērētājiem un kā panākt to, lai patērētāji justos drošāk izmantojot viesabnešanas pakalpojumus. Svarīgi paturēt prātā, to, ka atsaitīšana patērētājiem piedāvās jaunas eh, iespējas un iespējams mainīs to paradums. Tāpēc eh, mums ir jābūt eh, labai, patērētājiem jābūt labi informētiem par to, ka viņiem ir iespējams izvēlēties alternatīvu viesabunēšanas pakalpojumu piedāvātāju. Viņiem ir jāsaņem skaidra, saprotama, caurskatāma informācija attiecībā uz pakalpojuma īpašībām un uz cenām. Jāizvairās no klientu maldināšanas ar neskaidru noteikumu paušanu. Informācija jābūt viegli saprotamai un noteikumiem par cenām jāatbilst arī mm, eh, dir citām direktīvām. Tagad Un nu, mēs runājam par uh, cenu regulēšanu. Atsaistīšana nosaka, uh, atsaistīšana līdztekus uh, arī pieejai iepirkuma cenām <clears throat> varētu veicināt uh, progresu, taču šie divi pasākumi kā tādi nav pietiekuši, tāpēc nepieciešams regulēt cenas. Mums ir arī īpašs priekšlikums cenu regulēšanai Runājot par cenām balss pakalpojumiem vai vispār tātad viesabunēšanas pakalpojumiem, mēs uzskatām, ka cenai e, patērētam jābūt vairāk e, atkarīgai no izmaksām. Runājot par balss pakalpojumiem. Divas lietas. Pirmkārt, mums ir digitālās darba kārtības mērķi. Ja mēs tiešām vēlamies uh, tuvināt līdz 2015. gadam viesamnēšanas cenas nacionālo pakalpojumu cenam, uh, tad mēs uzskatām, ka um, maksimālā uh, patērētāja cena tad nedrīkstētu būt vairāk par nu, 15 centiem, sākot no 2012. gada. Un mēs redzam, ka cena par minūti visumā vidējā cena 2008. bija 13, 13 2000, uh, uh, gadu vēlāk bija 9 centi, un tātad mums jābūt ambiciozākiem maksimālo cenu ziņā. Runājot par izziņām, piesabināšanas cenām atkal jābūt ir sasaistītām ar izmaksa. Tātad izmaksas patiesībā ir apmēram 1 līdz 2 centi, bet uh, piedāvātie griesti ir paredzēti 10 centu apjomā. Kāpēc būtu jābūt tik lielai atšķirībai starp abām cenām? Tāpēc mēs piedāvāt 7 centus par īziņu, kā atbilstošu izejas punktu, izziņas e, cenai, viesabunēšanai, sākot no 2012. gada runājot par datu pārraidi. Mēs augstu vērtējam komisijas priekšlikumu noteikt uh, griestus pa viesabunēšanas pakalpojumiem un mēs uzskatām, ka 90 centi par megabaitu pārāk augsta cena. Ja mēs paraugamies uz to, ka dažās valstīs cena ir 5 centi par megabaitu, tad kāpēc šeit būtu jābūt atšķirībai 90 centi? Ja mēs gribam atsaistīt šīs lietas, tad, ja, protams, jābūt rezervai. Taču, nu, tāda e, simtprocentīga rezerve, tā marža varētu tikt uzskatīta kā atbilstošs radītājs. Un vispēcot, es gribētu izteikties par caurskatāmības un pārs, pārskatīšanas noteikumiem. Pirmkārt, pašreizējie noteikumi paredz aizsargāt e, klientus Eh, tad, kad viņi ceļo Eiropas Savienības ietvaros, lai klienti būtu pilnīgi aizsargāti pret šokējuši milzīgiem rēķiniem, tad šim eh, drošības mehānismam būtu jātiec ne tikai uz uh, Eiropu, bet uh, būtu jātiec arī uz viesumnešanu ārpus Eiropu. Un tas attiektos gan uz uh, klientiem ar priekšapmaksas kartēm, gan uz tiem, kam ir abonements. Un tad vēl daži komentāri. Ņemot vēro atsaistīšanas sekas, šķiet, ka pārskatīšana 2015. gadā varētu būt pāragra, un mēs varēsim tad vēl nesecināt visus šo struktūrālo pasākumu uh, rezultātus. Tāpēc mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu uzmanīgi izvērtēt tirgus darbību, vai tas tiešām darbojas labi 2016. gadā, un tad varbūt nākt klajā ar vēl citiem risinājumiem. Paldies! Darf mich bedanken, darf den Paldies! Un varu tagad aicināt šeit priekšsēdi Aberu. Uh, Paldies par ekspertu priekšlasījumiem, un tagad kolēģiem ir iespēja uzdot jautājumus. Tas jādara pēc iespējas efektīvāk, lūdzu īsus jautājumus, un tad eksperti varēs sniegt arī precīzas atbildes. Pirmkārt, Bibiha kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir saistīts ar must carry principu. Kā tas praksē izskatīsies, kad uh, katrs telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs varēs noteikt savas cenas un kā mēs tad līgumos šīs cenas uh, faktiski uh, noteiksim. Otrs jautājums. Yeah, your turn. Excuse Thank you. Uh, my name is Christian Engström, member of the IMCO committee. Uh, I've got... Esmu no IMCO komitejas, Engströms mani sauc. Uh, Jūs runājāt par griestiem. 300, 200 un 100 eiro par gigabaitu. Es eh, piedāvāju 10 eiro. Mēs esam runājuši par to ar citiem telekom, telefonika pārstāvjiem. Kāpēc? Uh, Jūs uzskatāt, ka cenu griezti 10 eiro nebūtu saprātīga summa. Jūs dzirdējāt, ko teica Nīblers kundze. Mazuma cena 8,80 ir Vācijā, piemēram, par gigabai, eh, gigabaitu. Īstenībā telefonika piedāvā vēl kaut ko labāku Spānijas patērētājiem. Divi eh, gigabaiti par 2,5 eiro. Tas ir 6,25 par gigabaitu. Vai tā ir mazuma cena, ko jūs piedāvājat Spānijas lietotājiem? Tātad Spāņiem ir 6,25. Kāpēc jūs uzskatāt, ka 10 eiro par gigabaitu nav saprātīga cena, kā griezti tieši vairumu sektorā tirgu? Jau, Hekelī. Hekelī, lūdzu. Paldies. Par inter... Kelī kungs runā. Paldies par šiem dažādajiem viedokļiem. Parasti tas ir atkarīgs arī no jūsu valstīm, ko pārstāv. Runājot par griestu vērtības, griestu vērtības būtu jāpietuvina uh, vietējā tirgus cenai. Bet vai nepastāv tāda bīstamība, ka ja viesabonēšanas cenu noteikšanā varētu rasties karteļa apvienības? un tad rezultātā viss cenas ies uz augšu. Tad, kad mēs ieviesām šos griestus vispirms, tad bija kāda lieta, kas tika skatīta Eiropas kopienu tiesā. Es domāju, ka Eiropas Savienības loma būs ļoti svarīga visās šajās jomās. Jo. Kas tījo kungs? Kas tījo kungs? Priekšsēdētāji. Principā mēs saprotam, ka mums mērķis ir viens. Mēs pēc iespējas vairāk gribam mazināt cenas, protams, mazumtirgu. Es pārsvarā šeit runāšu kā lietotāju. Un līdz ar to var secināt, ka katru reizi, kad mēs runājam par vietējo tirgu, tad izrādās, ka vietējā tirgu lietas it kā ir labāks. Un vispārējais, eh, kas tuvinātu cenu tieši vietējai cenai, būtu labi. Tā varētu domāt. Un šai ziņā es gribētu uzdot jautājumu pirmajam runātājam. Tas bija telefonika pārstāvis Roberts Moriks. Vai jūs nevarētu pastāstīt nedaudz vairāk par tādu alternatīvu kā cena, kas būtu tuva vietējā tirgus cenai? Principā šāda ideja izklausās ļoti pievilcīgi. Bet es domāju, ka mums vajadzētu padomāt tālāk par šo jautājumu. Čaļs Čičester. Čičester kungs. Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies visiem runātājiem, kas uzstājās pēcpusdienas debatē. Sākumā teikšu tā. Daži no komentāriem, kurus šeit dzirdēju, dažādi ierosinājumi kas adresēta pārsvarā komisija sakarā ar priekšlikumu. Šie priekšlikumi ir pietiekami sarežģīti manam saprātam. Un tas ir kļūst tā kā arguments, ar kur mēs aizbildnamies, lai nenodarbotos ar šo procesu. Otrkārt, man ļoti pievilcīgs eh, liekas šis risinājums dot eh, atkāpi pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi šie sniedzēji tuvinātu tātad savu cenu vietējai cenai. Un vēl es gribu arī pateikt, ka kaut kā ārkārtīgi sāpīgi mums visiem ir arī gadījums, kad mums ir jāmaksā par ienākošajiem zvaniem, kas nemazām nav patīkami. Es jau centos izdarīt spiedienu, es teicu, ka vajadzētu vispār atcelt visas maksas par ienākošajiem zvaniem. Mans jautājums ir šāds par šo nosarību. Es ar aizdomām attiecos par šo argumentu, ka it kā nozars pārstāvjiem komisijas priekšlikums ir atbalstāms. Es runāju tālāk par nozari. Kā mēs kā likumdevēji varētu intensificēt konkurenci šajā jomā? Neiesaistoties šajā mikromanagementā ar dažādām griestu vērtībām un sliekšņu vērtībām Es gribētu dzirdēt kāds risinājums, kāds piedāvājums no šīs nozars pārstāvjiem. Vai nozars pārstāvji varētu kaut ko darīt tehnoloģiski vajadzīgajā virzienā? Angelika Nīblere. Angelika Nīblere. Paldies priekšstādē. Man būs pāris jautājumu ekspertiem. Pirmkārt, runājot par struktūra pasākumiem, atzīšos, kā teica Cīsers kungu, esmu vēl samuls, vēl vairāk apmulsusi nekā agrāk, kad mēs runājam par open access principu. Transatēls teica, ka esot grūtības noslēgt uh, šos te roaming vai viesabonēšanas dārījumus ar dažādām dalībvalstīm sekas ir tādas, ka ir vajadzīgs šis open access, lai varētu pārstruktūrēt uh, pakalpojumu sniegšanas kārtību. Jūs un citi kolēģi Mūrīka eh, kungs no telefonika teica, ka viņi arī principā esot pār struktūra pasākumiem un detalizēti runāja par cenu robežām, bet Forest kungs teica, ka viss esot saistīts ar struktūra pasākumiem un katram ir ļoti atšķirīga pieeja un tas, protams, likumdevējiem atkal visu apgrūtina. Otrais punkts - tehniskā īstenošana. Tad mums ir imsī, multi, imsī un dažāda veida risinājumi, un, protams, nedrīkst būt tā, ka konkurentiem ārpus Eiropas tirgus ir izdevīgāka situācija nekā mūsu pašu. Pēc ekspertu raunda man tagad liekas, ka Mm, es vairs, man tik skaidri neredzu, kādā virzienā mums kā līkumdevējam jēgpilni būtu iespējams doties. Pēc tā, kas man tika parādīts, priekšā stādīts, man ir grūti saprast, un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka kā tad mēs panākam lielāku konkurenci, kas ir iedzīgi, kā, ko mēs šeit iedzīgi varam darīt. Un otrs jautājums, priekšsēta kungs, jūs man atļausiet, nedzirdēju vārda, un un es gribētu, lai visi preses speciālisti mums izskaidro, kā var būt tā, ka iekšzemes tarifiem ir tik brīnišķīgi, fantastiski piedāvājumi, bet, kad mēs pāriem pār Eiropas robežām, tad tiek paprasīts 20, 30 reižu vairāk. Tas jau liekas vispār pilnīgi nesamērīgi. Es gribētu vēlreiz atkārtot savu jautājumu, kāpēc tad tam tā ir jābūt? kāpēc nevar vienoties par saprātīgiem tarifiem un balancing, par izlīdzināšanu, jūs par to runājāt, kas galu galā Eiropas Savienībā mūsu patērētājiem būtu pieņemams. Nākamais ir Rita Korola. Lielas paldies! Kolēģi jau vairākas reizes pieminēja šo, eh, šos fantastiskos viedajā tirgus piedāvājums. Un mans jautājums, ko adresē operatoriem, ir šāds. Vai mēs esam tiešām pārliecināti, ka šie vietējie piedāvājumi atspoguļo patiesās izmaksas? Vai tiešām tas nevarētu būt tik lēti, mm, tāpēc, ka operatori sēdz savas izmaksas no tās peļņas, ko iegūs no viesobanēšanas? Es īstenībā nezinu, kā tas ir, varbūt jūs varētu atbildēt uz manu jautājumu. So, vielleicht machen wir jetzt mal eine Antwort. Varbūt tad mēs varam pāriet uz atbilžu raundu. Uh, Varbūt eksperti grib kaut ko teikt. Katrs no jums grib kaut ko piebilst, lūdzu, sāk, sākam no kreisās puses un ejam uz priekšu. Un, ja kādam nav ko teikt, viņš var arī nerunāt. Lūdzu. Very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Ehm, atsevišķi jautājumi bija adresēti tieši man, tāpēc arī atbildēšu uz tiem vispirms. Es uh, Es dzirdēju jautājumu, kāpēc vairum cenu griesti ir tik augsti. Godīgi sakot, ir tā, ka viesabonēšana ir diezgan dārga. Un visi op operatori droši vien būs ievērojuši, ka arī viesabonēšanas cenas krītas ļoti strauji kopš 2002. gada 50% katru gadu. Eh, Tātad ir sākus darboties konkurence šajā tirgu. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums ir eh, šie viedu telefoni. Un mēs gribam, lai mūsu lietotājs aklietot šos smartphones eh, salīdzinot ar balss telefoniju. Eh, ja mēs eh, samazinām cenas, mēs neredzam, ka būtu lielāks lietojums, bet ar datiem ir savādāk. Ja ir cenas zemāka, mēs uzreiz redzam, ka cilvēks sāk lietot telefonus vairāk, tātad cena zemāka, lietošanas vairāk. Lūk, arī tāpēc tirgus reaģē. Un mēs daram tieši to, kas būtu nepieciešams. Protams, šīs lietas nenotiek uzreiz. Tas viss notiek pakāpeniski un mēs nonāksim līdz cenu līmenim, uz kādu jūs visi cerat, bet tas notiks laika gaitā. Bet šajā ziņā jādod iespēja tirgum iedarboties, un tirgus reaģēs pakāpeniski, un 2015. gadā mēs sanāksim, panāksim mērķi. Kādas ir datu pārraides izmaksas? Es īstenībā nezinu. Uh, godīgi sakot, ir dažādi datu produkti, teiksim, viena pārraida no mašīnas uz mašīnu ar tādām īsām datu porcijām, kas tiek izlaista. Tas būtu uh, lētāk vai dārgāk nekā garas datu pārraides sesijas. Uh, kāda būtu šī pāršizmaksa? Tas ir atkarīgs no tehnoloģijām un no pakalpojumu rakstura. Bet tarifi iet pareizā virzienā. Tad es vēl dzirdēju jautājumu no Kastījo kundzes, e, kas Tijo runāja par šo principu tuvs pie vietējā tirgus cenas, near domestic cena. Ko mēs šeit domājam? Mēs neesam vēl šeit perfekti varbūt definējuši šo lietu, bet kāda ir ideja? Ideja ir e, līdzīga tam, ko, par ko stāstīja kolēģis. Operatoriem ir ļoti daudz dažādas formulas, kas principā piedāvās lietotājiem cenu, kas būs ļoti tuva mājas tarifam. 30 dienas viesabonēšana par brīvu, lūk tāds piedāvājums, vai arī par vienu eiro dienā jūs varat izmantot viesabonēšanu, cik vēlaties, bez ierobežojumiem. Ir daudz tādu piedāvājumu, ko mēs šeit gribam. Mēs negribam ierobežot šādas mazumtirdzniecības formulas, kas varētu nākt kā piedāvājumi no operatoriem. Mēs to negribam ierobežot. Mēs tieši gribam, lai regulators drīzāk norāda mums vadlīnijas, ko viņš domā ar šo gan drīz vietējā cenu. Un ja, teiksim, viens spāņu operators piedāvā šādu tarifu, tad Nu, mēs ļoti ceram, ka tas izdarīs spiedienu uz citu operatoru Spānijā, kas eh, piedāvās līdzīgu vai labāku tarifu vai piedāvās kādu struktūrālu risinājumu. Līdz ar to mēs ar to visu ieviešam vairāk konkurence. Tomēr operatoram galu galā ir jālem par to, vai viņi vēlas izpildīt kādu struktūrālu risinājumu vai arī iet pa šo tuvs pie vietējā tirgus cenas principa. Kāpēc tuvs pie vietējā, tāpēc, ka vienmēr ir kaut kāds izmaksas, kas ir saistīts ar viesabonēšanu. Čičester kungs minēja par ienākošajiem zvaniem. Tiešām ienākošie dati vai zvani ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar izmaksām, un ja jūs izmantojat dažas no manas minētajām formulām, tad jūs varat kompensēt šīs izmaksas kaut kādā veidā. Nībles kundze uzdeva jautājumu, kāpēc jāmaksā vairāk par viesabonēšanu. Godīgi sakot, mana pieredze ir vairāk ekonomiskā plāksnē. Te mums jārunā par cenas elastīgumu. Protams, tas ir sarežģīti, bet ja jūs vaicāsiet lietotājiem, ko jūs gribat, ļoti lētu vietējo tarifu, bet maksāsiet kaut ko klāt par viesabunēšanu vai arī maksājat vairāk vietēji un neko nemaksājat par roamingu. Lielākā daļa patērētāja izvēlēsies ļoti zemu tarifu vietējā tirgu. Un to nosaka konkurences principi. Un ja jūs esat operators, jūs racionāli izvēlaties šo cenu, balansējot šo te viesobanēšanas tarifu ar vietējo tarifu. Lūk, tādā veidā es atbildētu uz jautājumiem. <clears throat> Thank you, Emmanuel Flores. For... Paldies Tā tad Forest kungs. Es gribētu papildināt Morka kungu, kāpēc tarifi ir tik augsti. Es domāju, ka iemesls ir tas, ka mēs izējam no GSM principa, tur balsts telefonijas viens minūtes izmaksas bija ļoti dārgas, Un tālāk, tad, tad viena minūte balss dati, tad SMS viens megabaits, lūk, tāda cenu noteikšana. Kā es teicu, tagad ir jaunās um, tehnoloģijas, platjoslas piedāvājumi, vairāk iespējas, un līdz ar to mēs gribētu pārliecināt arī komisiju un lietotājus ka ir iespējams jaunais biznesa modelis, kas ņem vērā to, kas būtu jāmaksā. Uh, lietotājiem. Teiksim, Francijā lietotājs maksā par pārklājumu, e, tas ir visa Francijas teritorija, tas tiek maksāts Francijā, un tad ir mazākas cenas tieši valsts datu pārraide. Un, kad viņš veic šo roamingu, e, tad vajadzētu maksāt tikai tikai par papildus lietām, papildus investīcijas, papildus bāzes stācijas un nevajadzētu maksāt papildus par papildus minūtēm jo tas nedod papildus lodzus tīkliem. Un pat arī viesabonēšanas valstis Tur nav tik liela atšķirības starp lietotājiem, kas lieto daudz, un maziem lietotājiem. Tāpēc mums vajadzētu mainīt savu loģiku un vajadzētu domāt par obligāto, par brīvprātīgo tarifu, tad papildus maksa par geogrāfisko pārklājumu paplašināšanu. E, piemēram, Francijas lietotājs varbūt vienu eiro dienā maksās, lai paplašinātu savu paklājumu, teiksim, uz Spāniju vai arī kaut ko 30 eiro uz mēnesi, un tad radīsies konkurences starp visiem operatoriem, visi kaut kā vienosies par šo papildus cenu konkurences garā, un tad mēs varēsim panākt mūsu digitālās darba kārtības mērķus. Uh, te būtu jāatrod tiešām papildus elements, papildus cena, kas nodrošina piekļuvi tieši visai Eiropas tirgu, un rezultātā cenas normāli izlē, izlīdzināsies visā Eiropas Savienība. Tranzitā pārstāvs. Roaming 1 un, un Roaming 2 iniciatīvas ir par cenu regulēšanu. Tātad konkurences stimulēšana nav domāta par viesabanēšanas cenu izlīdzināšanai. Tātad viens tīkls un otrs tīkls, kas attīsta savas sistēmas. Tad ir cilvēki, kas uzskatīja, ka nav vērts mazināt spiedienu uz Eiropas institūcijām. Tagad mums ir roaming 3 institīva, un tagad beidzot pirmo reizi parādās šis vārds un koncepts par konkurenci. Un tagad mums ir uh, jādomā, vai mēs gribam prioritāri stimulēt konkurenci un tad nedaudz pagaidīt laiku, kamēr iedarbojas konkurences principi, teiksim, divi gadi vai tā, un tad. Uh, arī mēs nevaram būt pārāk stingri ar griestu vērtību, tad mēs gal galā nogalināsim konkurenci. Būs diezgan grūti kaut ko iegūt papildu 2012. gadā. Vai arī otrs variants, mēs sakam, nevajag mums kādu konkurenci, lai būtu tikai un vienīgi vietējā cena, lai būtu visā Eiropā. Kāpēc gan ne, bet tam vajadzīgs politisks lēmums. Bet mēs nevaram izlikties, ka mēs negribam konkurenci, ka tā nav vajadzīga. Ja mēs gribam konkurenci, tad mums ir jādod laiks. Tāds uzņēmums kā mans, tad mēs arī atļaujam, mans uzņēmums Vodafone un citi, mēs iegūstam laiku un attīstam savu biznesu. Paldies! Tā atbildēšu jautājumu no Čičestera kunga, no Nīblers kundzes. Par konkurenci. Es gribētu pilnībā pievienoties tran kolēģim no Transatela. Mums ir nepieciešama uh, kaut kāds laiks konkurence, lai cenas izlīdzinātos mazumtirgu un vairumtirgu, bet mazumtirgu mēs nevaram mazināt konkurenci. Uh, šobrīd nav neviens risinājums par to, ka mēs varētu darboties vairumtirgu. Ļoti interesanti ir priekšlikumi teiksim, 2% plus mīnus nacionālajie operatori darbojoties iegūt savu nacionālo daļu šajā roaming tirgu. Un tas ir pilnīgi neiedzīgi, jo jebkurš operators varētu ieiet arī viesabonēšanas tirgu. Nevajadzētu katrā ziņā ierobežot konkurences aptvērumu tiem uzņēmumiem, kas būtu ieinteresēti darboties šajās jomās. Es gribētu izteikt īsu komentāru Eh, arī par konkurenci un par griestu vērtībām. Mēs uzskatām, ka konkurence varētu būt arī ar zemākiem griestiem. Eh, mēs varam šeit diskutēt stundām ilgi. Es personīgi simtprocentīgi esmu pārliecināta, ka cenas ir augstas un varētu arī konkurence veicināt pie zemākām cenām. Pazen. Eh, Uh, the... Es izveidoju savu uzņēmumu 2000. gadā. Es personīgi maksāju 1800 eiro vairākus gadus. Tātad strādāt ar griestu vērtībām nav viegli. Te ir vajadzīga biznesa pieeja, mēs nevaram kaut ko atrisināt tikai ar paziņojumiem vien. Paldies, un es labprāt dodu vārdu Niblet kungam no Berek, kurš tad varētu vēl papildināt runātāju teikto, ja jūs vēl, protams, vēlaties runāt. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsētā kungs, par to, ka jūs ļaujat Berekam komentēt šādas debates. Diena bijusi ļoti piesātināta, un es atzīmēšu tikai dažus komentārus. Vispirms par Toniju Šortolu eh, minēto jautājumu par mak izmaksām. Es viņam piekrītu tā ziņā, ka iepirkuma cēnu prognozes bija konservatīvas. Tās bija labākais tad, kas, no tā, kas mums bija pieejams. Ja dzirdam iepirkuma cenu tārifus, kas šobrīd eksistē dalībvalstīs, ir tīpaši attiecībā uz datiem, tad var secināt, ka Berek nākamo reizi pār koriģēs savus skaidļus pēc aktuālākiem izmaksu modeļiem, kas šobrīd mums nav pieejami, izņemot vieno divas valstis. Es intuitīvi nojaušu, ka mums būs zemāki skaitļi nekā šoreiz. Es to nojaušu un skaitļi mums ir balstīti uz labākajiem pierādījumiem, kas mums bija pieejami. Tunīs norādīja, ka ja iepirkums ar izmaksas tiktu būtiski samazināts, tad uzņēmumu piedāvātu visu Eiropas tarifus, kur viesabonēšanas cena būtu plus mīnus tāda pati kā pašmāju pakalpojumu cena. Ja tas not, vai tas notiks, es nezinu, bet es zinu, ka tas nenot notiks līdz brīdim, kad iepirkuma cenas pamatīgi nesamazināsies. Tātad tas ir priekšnosacījums. Šīm cenām ir būtiski jāsamazinās, varbūt pat līdz līmenim, ko piedāvā Niblers kundze savos maksimumos, varbūt kaut pat vēl zemākam ilgtermiņā. Un mēs šeit runājam par konkurence attiecībās iepirkuma cenām ir svarīgi atzīt, ka struktūra pasākumi var būt viens no vairākuma cēnu konkurences e, ieviešanas veidiem, bet skatāmies, kas notiks konkurencē ar īpaši um, e, peļņiskāriem partneriem, tad var gadīties, ka kompere, konkurence šeit ir ko ieviesīsies, izlīdzinot konkurences konkurentu cenas, kas jau ir noticis daudzos pašmāju tirkos. Un varbūt es varētu atbildēt jautājumu, ko uzdeva Nīblers kundze, kāpēc iepirkuma cenas viesabonēšanā ir tik augstas, un telefonika pārstāvis Ruriks te jau sniedz savu atbildi. Bet man atbildi vēl vienkāršāk, tāpēc, ka uzņēmumi var piemērot šādas cenas, jo nav viņiem, uz viņiem netiek izdarīts konkurences spiediens. Viņi to turpinās darīs, kamēr šis spiedums, spiediens neparādīsies. Tā tad ir jābūt vai nu konkurencei, vai cenu ierobežojumiem. Tikai tā mēs panāksim cenu krišanos. Tālāk es vēlētos pievērsties vēl šai dilemmai, ko minēja daži deputāti. Uh, proti jautājumam par to, kā vislabāk samazināt cenas. Domāju, ka tas ir politisks jautājums. Berek iestājas par konkurenci, kad vien to ir saprātīgi ieviest, bet mēs to nepielūdzam kā reliģija, proti konkurence ir tikai līdzeklis, nevis pats mērķis. Ir labi, būs labi, ja būs labi labas cenas patērētājiem, un ir vairākas pieejas. Var vai nu samazināt maksimumus, tas ir brutāls, kā teikt, risinājums ar spēku, vai var ieviest konkurenci un cerēt, ka konkurences spēki nostrādās un ilgtermiņā efektīvi regulēs cenas. Bereks ir uzmanīgs attiecībā uz praktiskiem risinājumiem. Mēs skatāmies, kāda ir iespējama, kāda jau ir ievies struktūra risinājumi. Mēs vēl gaidām galanelīzi, bet mēs esam piesardzīgi. Mēs nesakām, ka tas nenotiks. Visticamāk tas notiks, vismaz attiecībā uz biežajiem viesabonētājiem. Viņiem var, viņi var sagaidīt būtiskus uzlabojumus tarifos pēc konkurences, bet masu tirgus patērētājiem vēl nav īsti skaidrs, kā šie pasākumi samazinās cenas. Vismaz vidējā termiņā tas nav skaidrs. Tā tad tāda dilemma un Berek uzskata, ka komisijas piedāvātie cenu maksimumi ir pārāk dāsni un īsti neaizsargā patērētājs pietiekami lielā mērā pret iespēju, ka konkurence šai tirgu varētu tik ātri neiestāties. Tāpēc Bērek atzinīgi vērtē abu referentu pieeju samazināt cenu maksimumus, salīdzinot ar komisijas iepriekš piedāvātajiem. Un pavisam īsi vēl par pāris dažiem jautājumiem, kas izvirzījās, parādījās šajā diskusijā. Daži minēja ap, tā saucamo Apple un Google problēmu. Tas ir politisks jautājums, ko nevarētu tehniski komentēt, vai tas ir labais likti. Ir iespējams pēc analīzes teikt, ka ja lieli dalībnieki neatkarīgi no to izcelsmes, ja viņi ierodas tirgu un izraisa konkurences spiedienu, tad tas ir labi. Un mēs arī ska, mēģinam izskatīt šādu scenāriju kā risinājumu. Un visbeidzot, atbrīvojuma ideja. Šis priekšlikums izskanēja, ka varētu būt uzņēmumi, kas brīvprātīgi piekristu tarifam, kur viesabonēšanas cena ir tuva. Mēs varam pastrīdēties par to, kas ir tuvu un kas nav tuvu, bet tad varētu piedāvāt um, tarifus, kas ir tuvi pašmāju cenām, tad viņus varētu atbrīvot no atsaists pienākuma. Un tas ir ļoti interesanti. Un šīs domas lielais pluss ir tāds, ka ar, šo, ar to var panākt to, ko ik viens šeit telpā tiešām vēlas, ka pašmāju cenas, es atvar, runātais atvainojos, viesabonēšanas cenas tuvojas pašmāju cenām, un patērētājiem vairs nebūs jāuztraucas par to, kas notiks, kad viņi ārzemēs lieto telefonus. Ir dažādas sekas, kas var rasties, piemēram, vieglāk tas notiks tais valstīs, kur pašmāja cenas ir augstas nekā zemes, proti sekas tam ir tādas, ka iepirkuma cenas viesabonēšanai ir parasti aug, krietni augstākas par pašmāja cenām, un ir cenas, kur šeit ir lielāks spēles laukums. Piemēram, es minēšu dažus piemērus. Mm, pašmā cenas Eiropā Bereks izpētīja pērn augstākā cena balsu viesabonēšanas pakalpojumiem bija, es tūlīt arī beigšu, 77 minūtē, un, ce, un cena valsts, kurā tās bija zemākās, bija 2 centi minūtē. Uh, Tātad ir daudz vieglāk tuvoties pašmāju cenām valstī, kur ir 70 centi minūtē nekā 2 centi minūtē. Paldies! Paldies! Un jums ir mazliet tomēr jāskatās uz laiku, lai mēs ne, to nepārvelkam pārāk. Un gala komentārs kolēģi Kubola un Nīblers kundze, un tad vēl komitejas priekšsēdētājiem dosim vārtu. Jūs uh, <clears throat> paldies! Paldies par interesantajām prezentācijām. Tagad īsti pastāstīšu par mūsu vadlīnijām info komitejā. Kad mēs paraugājamies uz uh, to, kādu ietekmi atstāja pašreizējā viesabnēšanas regulta, mēs skaidri redzam, ka tā ir samazinājusi cenas gan zvaniem, gan īstermiņiem, gan īsiņiem taču cenas vēl ar vienu ir eh, tuvu pie um, savienības noteiktajiem maksimālajiem mm, cenu griestiem. Un atšķirības starp atšķirības 2015. gadā starp um, pašmāju cenām un viesabunēšanas cenām ir jā, jāsamazinās. Un tā mēs nodrošinātu efektīvu viesabunēšanas tirgus eh, darbību. Struktūrāli pasākumi un eh, cenu ierobežojumi nav skatāmi atsevišķi. Tas pats attiec arī uz eh, iepirkuma cenu grieztiem un pārdošanas cenu grieztiem. Ja mēs gribam izvērst struktūrālu risinājumu, tad mums ir <clears throat> jāparedz pietiekoši lielas, liela atšķirības ar piepirkuma cenām, pārdošanas cenām, lai iesaistītu jaunus eh, tirgus dalībniekus un lai veicinātu konkurences, samazinātos vispārējās cenas. Tā vietā, lai samazinātu cenas ar regulējumu, jeb regulu, mēs varētu ļaut tirgumu paš sevi, <clears throat> pašam sevi regulēt, veicinot cenu samazināšanos. un vairāk tehniskie risinājumi. Katram no tiem ir savi plusi un savi mīnusi un arī nezināmie. Pat labāk šķiet pāragri noteikti, kurš no šiem risinājumiem ilgtermiņā darbosies vislabāk. Tāpēc būtu nenopietni noteikt, kuriem tiesību aktiem un kuriem tehniskajiem risinājumiem tagad būtu jādod prioritāti beigās mēs varētu radīt tādus tiesību aktus, kas eh, to īstenošanas brīdī jau būtu novecojuši. Tehnoloģija attīstās ātri, un tāpēc es manā imko atzinumā izšķīros par regulas grozījumiem, kurā, kuros tad tiek uzskatīti pamatelementi. Tā rīkojās arī Nīblers skundze. Man šķiet, ka cenu ierobežojums varētu turpināt arī vēl dažus gadus pēc 2016. gada, jo tirgus attīstība prasīs zinām laiku. Runājot par uh, caurskatāmību, cenu caurskatāmību, tā ir uh, lielā mērā uzlabojusies kopš iepriekšējām regulām, taču šim procesam vēl arī jāturpinās. Klientiem ir jānodrošina saprotama, viegli uztverama informāciju, tā arī ir vieglāk salīdzināt cenas un mainīt viesabanēšanas pakalpojumu sniedzējus. Grozīmos, kurus iesniedz manam imko atzinumam, ierosināju um, drošības griežus 50 eiro vai arī personalizētu, uh, personalizētu maksimālo lielumu. Uh, un eh, operatori nedrīkst pārāk tuvoties šim grieztiem. Es arī esmu paredzējis šādus pašus pasākumus attiecināt uz uh, <clears throat> priekšapmaksas karšu īpaš, īpa, īpašniekiem, bet eh, tāpat tos varētu attiecināt ab abonementiem. abonentiem. Katrā ziņā komisijas priekšlikumus ņēma vērā informāciju, kas sniedzama klientiem. Uh, taču pārstrādātajā versijā ir jāpanāk skaidra struktūra regulā, kas paredzētu visus noteikumus patērēt aizsardzībai, tā skaitā arī aizsardzība no šokiešu lieliem uh, rēķiniem. Es ceru, ka varēs attiecināt šo regulu uz visiem visam našas pakalpojumiem. Paldies par šiem galvārdiem un es dodu vārdu Niblers kundzei, kura vēl sniegs savus komentārus. Paldies, priekšsēdē kungs, cienītie kolēģi, kolēģis. Es domāju, ka šī doma apmaiņa mums bija ļoti interesanta un arī Rūpniecības komiteju mēs vēl apspriedīsimies un runāsim par to, kāda veida, mē, kā, kā mēs varētu optimāli īstenot šos mērķus. Paldies Berekum, kolēģim no Bereka un es vēl vēlētu iesniegt, es vēl iesniegšu kolēģiem savus grozīto, grozījumus un liels paldies kompetentajiem ekspertiem par atzinumiem. Un es priecāšos par tālākam diskusijām un esmu droša, ka mēs panāksim jaunu risinājumu, kas stimulēs konkurenci Eiropā un būs arī nodrošinās mazajiem patērētājiem saprātīgas cenas, lai Eiropa kļūtu digitālāk, vienotāka. Paldies Angelikai Nīblere un, un tagad pēdējie, pēdējās komentāri no iekšē tirgus un patērētāja aizsardzības komentāru priekšsēdētāju puses. Herberts, un I'll be... Jā, spaldies, Herbert. Izteikšos pavisam īsi. Vispirms gribu pateikties mans komitejas locekļu vārdā par to, kad mūs aicinājāt un šeit uzstāsties un sniegt savu ieguldījumu pat, patērētāju tiesībai sardzībā. Jo šie ir arī aspekti, kas ir mūsu zināšana jomā, un mēs arī vēlamies izvērst šīs pakotnes reformas. Tātad dažs nobeiguma vārdi. Atvainojos, ka nebiju Um, jūsu vidū jau no paša sanāks sākuma, jo man bija sanāksme manā komitē ar polijas prezidentūru. Vispārēji komentāri iesākumā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka tiek iesaistīts šai, šai jautājumu risināšanā Berek. Tas fakts, ka mēs uzskatījām, ka ir ļoti svarīgi, ka visi nacionālai regulātori pēc iespējas vairāk iesaistās politikas izstrādē, tas nāks par labu tirgumu un uh, patērētājiem. Tad es gribu sacīt, ka es esmu ļoti priecīgs, ka Berets pārstāvis, uzticams kolēģis arī ir iesaistīts šajā darbā. Tagad arī apvienotās karalistes regulators uh, dalās savā pieredzē. Bet šeit ar vien tiek ievākti dati par izmaksām Pereks vēl ar vienu tādu dievāts informāciju, un abas mūsu komitejas ieinteresētas tajā, lai nākotnē visi dati būtu pieejami Perekam. Mēs mūsu darbā jau sen iestājamies par to, lai patērētājiem būtu skaidri, viegli salīdzināmi, saprotami dati, kad viņi, lai viņi varētu pareizi izvēlēties savu pakalpojumu sniedzēju. Tas ir principā svarīgi un arī Nīblers kundze savā ziņojumā uz to skaidri norādojas. Tas ir svarīgi. Un otrs komentārs no mūsu viedokļa ir, tas ir saistīts ar mūsu iepriekšējo sadarbību. Mēs <clears throat> izdarām spiedienu uz to, lai pat, patērētājiem būtu iespēja mainīt savu pakalpojumu sniedzēju. Runa par to, ka klienti varētu izvēlēties atsevišķu operatoru viesabunēšanas pakalpojumu gadījumā. Un e, šai iespējai ir jābūt iespējamai pēc iespējas ātrāk, pieejamai pēc iespējas ātrāk. Mm, bija paredzēts, ka tas tiks īstenots agrāk, taču tagad ņemot vērā Berek, e, to, ka Berek turpina ievākt datus par tehniskiem risinājumiem, tad iespējams šī iespēja būs jāatstāj uz vēlāku laiku. Te ir jautājums par, eh, eh, par iespēju mainīt arī savu, <clears throat> savu piegādātāju vietējā tirgu, un tagad ir tāda iespēja 24 stundu laikā. Tātad katreiz ir jābūt arī skaidrai informācijai par to, cik viegli ir nomainīt eh, piegādātāju, cik ilgā laikā tas notiek. Un te nedrīkst patērētājiem būt nekādi uh, neizdevīgi noteikumi piegādātāja maiņas gadījumā. Te ir detalizēta informācija par ierobežotajiem, par, tā, par cenu griestiem. Svarīgi tos arī turpmāk noteikt, lai nodrošinātu konkurenci. Es domāju, ka te pastāv viedokļu atšķirības starp abu komiteju locekļiem. Uh, Taču visumā es uzskatu, ka mūsu komiteja, kos un, un Nīblers kundze ziņojumu, uzskata, ka šis risinājums atstās pietiekoši lielu manevru telpu tam, lai rastos jau risinājumi jauni uh, tirgus dalībnieki. Berek saka, ka nav pietiekoši plaša analīze vēl izvērsta par dažām struktūrālajām izmaiņām. Tad iespējams tagad nebūtu vērts uh, steidzami izvērst struktūrāls izmaiņas, pirms ir pieejami visi dati. Es uzskatu, ka mēs visi piekrītam, ka risinājumam jābūt pastāvīgam, tādam, kas neparedzētu vēl tālāk uh, viesabunēšanas regulu 4, 5, 6 un tā tālāk. Mums nebūtu jāatgriezt pie šī jautājuma. negribētos, ka, ka vēl uh, spēcīs liekšņi mums būs jānodarbojas ar šiem jautājumiem. Mēs paļaujamies uz ekonomikas analīzu, mēs vēlamies, lai tirgus darbotos pēc iespējas veiksmīgāk un tikt nodrošināt jaunu risinājumu nākotnē. Un man šķiet, ka mums ir jāļauj šīm izmaiņām notikt. Taču vispārīgāk runājot, mums jāraugās, kas notiek vietējā mobilo tālruņu tirgu. Te mūs vēl arvien pastāv cenu ierobežojumi tādās valstīs kā vienotā karaliste, arī tad, kad ir daudz uh, pakalpojumu sniedzēju. Man šķiet šeit viesabinēšanas ziņā jaununājumi par jaunu uh, operātoru iesaisti varētu ies, ietekmēt arī mobilo telefonu lietojumu vietējā tirgu, tātad mm, dalībvalstī nacionālā līmenī. Katrā ziņā gribu pateikties referentiem un pateicos Imko komiteja, ka mēs arī tikam aicināti šeit uzstāties un par vērtīgiem komentāriem, kas izskanē. Paldies! Paldies, Malkom! Paldies par šiem komentāriem, par ļoti labo sadarbību, kas notika gan starp referentu un komiteju Un līdz ar to eh, sēdi mēs oficiāli beidzam, un nākamais punkts mūsu dienas kārtībā ir debatēt par mm, tagad nav mums, es atvainojos, nav vajadzības papildus vēl par to diskutēt. Šo punktu mēs varam uzskatīt kā izskatītu 12 no punktu, un es, kā man referente norādīja, rītdien 12. būs priekšlasījums, un tad sekretariātam visi dokumenti vēl būs jāapkopo, lai mums janvārī būtu iespēja izlemt. Tā mēs vienojamies, bet citādi mēs to nevaram darīt. Līdz ar to es jums pateicos. Šo punktu, 12. punktu mēs uzskatām par nu, pabeigtu. Es gribu pateikties viesiem, visiem komitā, komitejas locekļiem, un tad mēs varam pievērsties nākamajam punktam. Nākamais dienas kārtības punkts ir saruna ar poļu prezidentūru kas vēl nav ieradusies, jo mēs esam pavirzījušies priekš pārāk agri. Mēs, diemžēl, nevaram to uzsākt, jo polijas pārstāvs vēl nav ieradies. Mēs ceram, ka viņš būs, un tagad mums vienkārši nekas cits neatliek kā pasludināt īsu pauzi, un pusē mēs turpinām. Tas Bez 15.6. dienas kārtībā stāv šis te uh, pārpunkts, un es būtu pateicīgs, ja kāds no jums vēl atnākt atpakaļ, lai es nepaliktu viens ar šo te polijas prezidentūras pārstāvu, kas man, protams, nebūtu kas traģiski, bet lūdzu nāc, esiet kāds tomēr atpakaļ. Parlamenta locekļi, asistenti un tā tālāk.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 meine Damen und Herren. Ich begrüße insbesondere die Damen und Herren Dolmetscher. Ich, ich mache mir jetzt mit Ihnen eine Sitzung. Hier sind Labi, izskatās, ka sanāksmes noturu ar jums. <laughs> Tulki, saka priekšsēdētājs, te ir pāris deputātu un 16. 60 tūki. Nu, katrā ziņā gribu pateikties par jūsu darbu. Merry Christmas! Esmu mm, kopš te strādāju, ar vienu sadarbojies ar jums, saka priekšstādātājs tulkiem, novēlu viņiem priecīgu Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un veiksmīgu darbu turpinājumu šeit. Un tad mēs vēl pagaidīsim Polijas administrācijas un digitalizācijas ministru. Nu, katrā ziņā <laughs> ļoti reti gadās tā, ka mēs. Uh, ātrāk esam, tā sakot, apsteiguši pašu savu darbu kārtību, bet, nu, šodien, laikam, tāpēc, ka ātri šeit tika runāts, un jums, kā tūkiem, par to ir jāmaksā. Nu, labi, tagad uh, būs neliela pauze, jo varēsim atkal visu no nulles sākt, tā kad šeit būs klāta Polijas administrācijas digitalizācijas, digitalizācijas ministrs. Nu, te divi deputāti ir klāti. Visu cieņu. Tas vārds. Meine Damen un Herren, dāmas un kungi, cienītie kolēģi, ceru, ka vēl daži no jums vēl ieradīsies, bet um, es jau teicu, ka mums šobrīd ir problēma, ka mums ir te bijuši tūkojumi pārtraukumi, un tāpēc es nezināju, cik ilgi daudz cik daudz e, kolēģi atgriezīsies. Man prieks šeit sveikt um, Gais kundzi. Viņi vēl runās, mēs vēl runāsim par polijas prezidentūru viņas jomā. Tā kā es dodu vārdu jums uzreiz, un pēc tam mēs turpināsim runāt tālāk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, e, szanowne paldies, priekšsēdā kungs, cienītās dāmas un kungi. Es priecājos, ka varu būt uzstāties šeit šodien jūsu priekšā un ka mēs varam runāt par polijas paveikto telekomunikāciju jomā. Pro, polijas prezidentūra tuvojas beigām. Šai pusgadā bija pirmais krīzes semestris pasaulē un Eiropā, un patiesībā laiks pagāja ātri, un tāpēc mums nācās rēģēt ne tikai ātri, bet arī inovatīvi. Tālāk es ļoti priecājos, ka Eiropas parlaments un it īpaši šī komiteja ir apzinājusies, cik situācija ir nopietna un šī komiteja arī daudz ko ir devusi, lai mūsu prezidentūra būtu veiksmīga. Savā īsajā runā es apkopošu ne tikai mūsu darbu, bet arī atzīšu jūs, jūs nopelnus. Paldies jums par kopīgo darbu un sastrādāšanos. Man ir prieks teikt, ka mēs to esam paveikuši. Mēs visi kopā, mēs kā polijas prezidentūra jūs kā komiteja, mēs esam uzsākuši pirmo RSPP programmu par radio likumu, un šodien mums ir jāatzīmē vēl prioritātes, kuru īstenošana ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai. Svarīgākais mūsu prezidentūras uzdevums bija nekavējoša apraides frekvenču politikas noteikšana. Tas nozīmē milzīga potenciāla atbrīvošana radiofrekvenču izmantošanai IKT nolūkos. Eiropas komisija pamatoti norāda, ka IKT nozare būtiski ietekmē Eiropas iekšzemes koproduktu un tā izaugsmi. Polijas prezidentūra ir darījusi visu, lai šeit mēs panāktu progresu arī pēdējā telekomunikācija un enerģijas dokumentā 13. decembrī, kas tika pieņemts 13. Eh, pirmajā lasījumā, mēs redzējām, ka eksperti lietpratēji satikās ar komisijas pārstāvjiem un satikās ar Herbertu Roilu un Gunāru Hokmarku. Man ir prieks jums teikt, ka esam daudz ko izdarījuši un lai veicinātu Eiropas Savienības konkurētspēju un arī izveidotu vienotu digitālo tirgu. Mēs kā prezidentūra arī nodarbojamies ar viesabonēšanas jautājumu ar universāliem pakalpojumiem tīkla neutralitāti un arī NISA sistēmas izveidi. Mums viesabonēšanas jautājums bija svarīgs jo mēs sapratām, ka ir svarīgi panākt līdzsvaru starp pakalpojumu sniedzēju interesēm un patērētāju interesēm. Eiropas parlaments ir tevis būtiski ieguldījumi šai jomā. Proti, paredzot regulu, kas samazina tarifus patērētājiem, bet praksē, un to apliecina arī Eiropas komisija, mums ir vajadzīgs konkurētspējīgs tirgus. Konkurences mehānismi paši samazina cenas un arī dod stimulu inovācijai. Un mēs apcinīgi vērtējam komisijas paveikto darbu grupās arī daudz, kas tika darīts, lai regulas priekšlikums būtu pilnīgs. Pēdējā padomas sēdē 13. decembrī vairākums ministru politiskajā diskusijā atzina, ka ir gatavi strādāt pie šīs regulas pēc iespējas drīzāk. Dalībvalstīm ir svarīga kontinuitāte. Ir skaidrs, ka ir tehniskas detaļas un struktūra risinājumi, proti viesabonēšanas pakalpojumu atsaiste, piemēram, tie ir jautājumi, pie kuriem mēs aizvien turpinām strādāt, un vairākums dalību valstu tikai lielās, lielos vilcienos reglamentē atsaisti. Visi pārējie tehniskie aspekti tad vēlāk tiks apstrādāti ekspertu vadībā mūsu prezidentūrā eh, tika noslēgts ziņojums, un tas tika pieņemts 13. decembrī. Es priecājos, ka parlaments jau strādā ar šo projektu, un šodien bija sanāksme, kā jūs zināt, pēc Nībdars kundzes ziņojuma, kurā tika aplūkots Nībdars kundzes ziņojums, un es ceru, ka nākamajā, nākamā gada sākumā Dānijas prezidentūras ietvaros mums izdosies vienoties un jaunā regula stāsies spēkā 2012. gada 1. jūlijā, kā polijas telekomunikācija ministre es bāru, es garantēju mūsu pilnu atbalstu un pilnu sadarbību nākamajos sešos mēnešos, lai darbs pēc iespējas drīzāk noslēgtos, jo tas ir svarīgi mūsu patērētājiem un pilsoņiem Eiropas Savienībā. Ekonomikas krīze šodien liecina, ka digitāla tirgus attīstības noris ir ļoti būtiska. Mums ir jānodrošina tīkla un informācijas drošums. Šeit viena no mūsu prioritātēm bija Eiropas tīklu un informācijas drošības aģentūras ENISA nostiprināšana un tālāk attīstība. Kopā ar Eiropas parlamentu mēs sastrādājamies ar Eiropas komisiju, ar dalību valstīm. Un tā kā Eiropas parlaments vēl nav pabeidz pirmo lasījumu, tad darba grupā, grupās ar dalību valstīm mēs ienesām dažus grozījumus, paplašinot aģentūras darba pienākumu klāstu jaunie atbalsti, jaun, jaunie atbalsta pasākumi paredz sadarbību CERT un CIRT jomā, un tas ir saistīts ar informācijas drošību. Mēs arī pierosinājām, ka NISai vajadzētu piedalīties dalību valstu, kā dalību valstu pārstāvēji un atbalstīt starptautiskajā līmenī arī informācijas drošību. Esmu pārliecināta, ka sarunas mums ļaus iezīmēt jaunas labas rezultātus parlamentā un padomē. Tagad mēs gaidām uz ITER, ITRE komitejas balsojumu 2012. 2012. gada martā, un es ceru, ka savu ieguldījumu sniegs arī Dānijas prezidentūra. Polijas prezidentūrā uzsākās debatas par universālo pakalpojumu nākotni. Tā bija viena no trijo, proti poļu, dāņu un kipriešu prezidentūras tēmām. Mūsu mērķis bija iekļaut elektronisko komunikāciju, paredzot to kā universālu pasākumu, kas aizstāvētu patērētāju tiesības. Decembrī mēs, 13. decembrī mēs uzklausījām komisijas paziņojumu par universāliem pakalpojumiem. Komisija šo paziņojumu publicēja 23. novembrī, kopīgi konsultējoties ar un elektronisko sakaru um, sektora darbiniekiem. Komisija paredz 2012. gadā publicēt jaunu dokumentu, kurā būtu minēta pilna pieeja interneta lapām publiskajā sektorā līdz 2015. gadam. Tātad šeit tiktu garantēta pakalpojumi. Šeit nedrīkst aizmirst, ka ir jāsaglabā līdzsvars no vienas puses, uh, mums ir jālūk, jāmēģina piesaistīt ieguldījumi, it īpaši platjoslas internetā, un no otras puses ir jāuzmanās, lai mēs neparedzētu pārāk daudzas saistības, ne, neuzkraut uz operatoru kamiešiem pārāk lielas grūtības. Uh, jāatceras arī informācijas neutralitātes aspekts. Komisija paziņoja, sniedz aprīlī paziņojumu par to. Šajā paziņojumā ir tas, kas liecina, ir, ir, ir, ir, ir piemēri, kas liecina, ka daži, daži tīkla kustības tiek bloķētas, un dažus piemērus publicē arī Bereks um, regulators proti. Un uz šeit Komisija paredz spērt stingrākus soļus, lai nodrošinātu informācijas neutralitāti. Polijas prezidentūras padomes secinājumos arī tas tiek minēts, kas tika pieņemts 13. decembrī. Šai dokumentā padomu norāda, ka ir svarīgi nodrošināt interneta atvērtību un garantēt, ka internets ir pieejams ikvienam kā tīkls. Vienlaikus ievērojot pamattiesības, piemēram, mediju plurālismu, valodu brīvību, viedokļu brīvību un uzņēmējdarbības brīvību. Kā prezidentūra mēs atzinīgi vērtējam arī parlamenta ieguldījumu tīkla neutralitātes jomā. Es minu rezolūciju no 17, kas tika pasludināta 17. novembrī, ar kuru tiek atbalstīts komisijas paziņojums. Vēl pāris vārdi par notikumiem telekomunikāciju un informācijas sabiedrības jomā, kas notika Polijā. Šeit bija dažādi, dažādas sanāksmes. Oktobrī, 19. 20. oktobrī Varšavā notika ministru konference ES elektronisko komunikāciju attīstību perspektīvas piedalījās ministri no dalību valstīm un arī ārpus ES valstu pārstāvi, kā arī komisijas pārstāvi, starptautiskās komunikācija asociācijas pārstāvi, starptautisko komunikāciju organizāciju pārstāvi, kā arī eksperti. Mērķis bija prezentēt nākotnes elektronisko komunikāciju pakalpojumu attīstību Eiropas Savienībā. Galvenā tēma bija, kā šie sakari attīstīsies Eiropas politika gaismā un kas notiks sadarbojoties dalībvalstīm ar trešajām valstīm. Arī mēs runājam par elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību nāk, saistībā ar nākamās paudzes sakariem NGA. Paldies visiem it īpaši Gunāram Hukmarkam par viņa aizrautīgo runu konferences otrajā dienā. Konference noslēdzās ar vienbalsīgu deklarāciju par labāku radiofrekvenču izmantojumu. Šo tekstu parakstīja 35 valstis, šo tekstu var parakstīt vēl arī citas valstis. Tas ir atvērts parakstiem. Šī deklarācija bija ļoti svarīga, jo tā paredz sagatavot konferenci Ženēvā. Tā būtu starptautiskā konference, kur varētu būt runa par ra raidfrekvencēm nākamo četru gadu laikā. Tātad tur varētu piedalīties dalībvalstis un arī valsts ārpus Eiropas Savienības. Un šāda veida vienošanās varētu būt labs pamats, lai īstenotu 2012. gada Ženēvas pamatnostādnes, kas tie vēl tiks tikai pieņemtas. Polija organizēja arī sesto ministru konferenci par e-valdību un pārobežu e-valdības pakalpojumiem Eiropiešiem. Mērķis tam visam bija precizēt, kāda veida pieredze ir gūta dalībvalstīs un kāda ir lielākie izaicinājumi šajā e-valdības jomā saistībā ar arī Eiropu 2020 stratēģiju, kā arī e-stratēģiju 2011. un 2015. gadam ievērojot padomes secinājumus. Konkurences dalībnieki diskutēja, kā pilsoņi varētu iegūt no šīs e-valdības, kādas ir viņa izredzes, kas notiek pārobežu gadījumā, kādi ir šķēršļi un kā tos novērst. Kon konferences ietvaros bija vairāki būtiski notikumi, piemēram, satikās ministri saistībā ar e-valdības izstrādi, kā arī tik celti priekšā Eiropas projekti saistībā ar pārvaldības pakalpojumu elektronizāciju. Konferences, konferences izraisīja plašu atbalsi, ieradās vairāk nekā 800 dalībnieku pārstāvi no valdībām, dalību valstīm, Eiropas brīvās tirdzniecības zonas, kā arī nevalstiskajām organizācijām, reģionālajām organizācijām ap ANO, civilā, pilsoniskās sabiedrības, universitātēm un e-valdības jomām. Un mūsu prezidentūra šobrīd gatavo detalizētu uh, ziņojumu par šo konferenci, kas parādīsies internetā konferences mājaslapā. Tātad mēs darbojamies arī starptautiskā līmenī, ne tikai ministru līmenī. Mēs piedalījāmies arī septembra konferencē Nairobi. Prezidentūra šeit sagatavoja prezidentūras dokumentu ko jau iepriekš bija sagatavojušas dalība valstis. Runājot par 2010. gada a, dienas kārtību, mēs uzsveram, ka mums ir jāņem vērā dažādas intereses internetā. It īpaši jāgarantē viedokļu brīvība austrumu partnerībā. Un nobeigumā es vēlētos pateikties par to, ka mums polijas prezidentūras laikā ir izdevies daudz izdarīt šīs svarīgās tēmas labā, un es ceru, ka Dāņu prezidentūra atbrīvu atbalstīs mūs šai uzdevumā tikpat pamatīgi kā pārējiem. Paldies par jūsu uzmanību, un ja jums ir kādi jautājumi, tad es labprāt uz tiem atbildēšu. Ganz herzlichen Dank! Liels paldies jums par šo iz, meļošo izklāstu. Arī jums paldies par labo sadarbību, un jūs jau pamatot norādījāt, ka šajā laikā mēs esam īstenojuši svarīgus, nozīmīgus politiskus projektus, kas bija reizēm vieglāk, reizēm grūtāk, bet rezultāts bija ļoti labs. Un tad es dodu vārdu kolēģim un dievam. Lies priekšstādātā ministrs kundze, es vispirms gribētu jums sacīt, uh, ka esmu ļoti priecīgs par to, ka 2010. gadā eh, valdošā polijas eh, tautas gudrība ir eh, nodas jūs Eiropadomes prezidentūras amatā un, un es domāju, ka šodien mēs varam lepoties ar to, ko esat izdarījusi Eiropas labā. Runājot par uh, jūsu kompetences jomu, gribu paust bāžas par to, ka jo vairāk zinātnes ģēniji mums sniedz tehnoloģiskos jauninājumus, jo vairāk Eiropas iedzīvotāji apzinās, ka viņu rēķini ar to nesamazinās. Viņi patiesībā izjūt iespēju Ehm, ne, nevienādību Eiropas Savienībā, ka viņam trūkst vienādu iespēju. Mums būtu jāīsteno tāda politika un jā, jāsniedz tādi finanšu līdzekļi, lai viņi patērētāji justos droši. Mēs te runājam par viesapanēšanas izmaksām, cenām. Mēs domājam par izmaksu mazināšanās, mazināšanu operatoriem, bieži vien mēs aizmirstam par to, ka patērētāji vēlētos būt droši par to, ka tiek sniegtas investīcijas, lai arī viņi gūtu no tā labumu. Ir aizdoms, ka mm, arī nākotnē uh, pilsētās akumulēsies iedzīvotāju skaits ar visām problēmām, kas no tā izriet saistībā ar izglītību, piemēram. Tad runājot par jūsu prezidentūras sešu mēnešu ilgušo pieredzi. Vai politika ņem vērā nepieciešamību visai, visai Eiropas Savienībā iedzīvotājiem nodrošināt vienādas iespējas? Uh, Un te ir tāda problēma. Mums Eiropas Savienībai jāorganizē tirgus. Un dalībvalstu valdības nosaka pārklājuma pienākums, kā mēs varētu izvairīties no šī konsekvences trūkuma, jo no vienas puses mēs nosakām cenas, piemēram, attiecībā uz viesabonēšanu, bet no otras puses valdībām rodas e, problēmas ar pārklājuma pienākumu izvirzīšanu. Piemēram, varētu sacīt, jums ir jāsadz 80% no iedzīvotāju skaita desmit gadu laikā, bet problēma, piemēram, ir eh, ar tādiem reģioniem, kuru, uz kuriem šis pārklājums neatiec. Es, piemēram, nāku no šāda reģiona. Un tad iespējas nav vienādi šo reģionu iedzīvotāju. Eh, jūs runājat par eh, Poliju un Kipru. Katrā ziņā es vēlreiz varu apsveikt jūs ar jūsu valdības un jūsu pašas lielisko darbu Eiropas Savienības interesēs. Paldies! Paldies, un es tad dodu vārdu Kaiskundze, kurai ir iespēja atbildēt. Paldies jums par uzdoto jautājumu. Vispirms es vēlētos pats sirsnīgi pateikties par šiem si siltajiem vārdiem. Es domāju, ka mēs tiešām, mums tiešām ir paveicies, ka mēs varam būt pie valdības un turpināt jau četrus gadus valdīt šajā krīzē, ir vajadzīga kontinuitāte. Neraugoties to, ka ministru posteņi varbūt mainās, rotē, es domāju, ka nākamajos gados mēs varēsim labi sastrādāties, runājot par investīcijām, par kurām, kuras jūs minējāt. Uh, ja runa par digitālo zinātību, ko mēs gribam veicināt mūsu patērētāju aprindās, tā ir ļoti svarīga tēma, un, un kā jau es teicu, mēs runājam arī par universālajiem pakalpojumiem. Šeit ir nepieciešams līdzsvars starp prasībām un pienākumiem, kas tiek izvirzīti operatoriem no vienas puses, un otras puses starp brīvību, kas ir vajadzīga, investīcijas, infrastruktūras modernizēšanā, vai kad runa ir par raidīšanas frekvencēm, radiofrekvencēm un to atbrīvošanu, tie ir pamatīgi uzdevumi, un mums ir nepieciešams labs normatīvais konteksts lai mēs neliktu šķēršļus ieguldījumiem, lai mēs novērstu šādus šķēršļus. Bet ir arī zinām veida vakums, trūkumi, kur nav nekāda regulējuma, un taisvietās operatori uzdarbojas, viņiem to, protams, nevar pārmest, viņi izmanto šo situāciju bet te mums ir jāpalīdz operatoriem veikt šīs investīcijas, izmantot arī varbūt valsts līdzekļus. Tas attiec ne tikai uz Franciju, bet arī uz Poliju. Ir daudzi Eiropas līdzekļi, arī dalībvalstu līdzekļi, kas ieplūst pašvaldību teritoriālajās o, iestādēs, privātajās un publiskajās partnerībās ar operatoriem, un šādi mēs kopīgi varam veikt šīs investīcijas un nodrošināt nākotnē pilsoņiem pieeja šīm modernajām tehnoloģijām. Piemēram, kad runa ir par Franciju, Spāniju, Poliju, par nomaļām vietām, tad mēs varam iedomāties, ka ir vajadzīgs in interneta pārklājums, lai varētu sazināties, piemēram, ar savu ārstu vai studēt Harvardā. Tas ir ļoti svarīgi. Mūsu trijo mēs jau apspriedāmies par universālo pakalpojumu nākotni, un Dānijas prezidentūra noteikti vēl virzīs šo darbu vēl tālāk. Tas arī vēl zinām mērā būs atkarīgs no tā, ko ierosinās Eiropas komisija. Paldies! Un tagad Hipners kundze. E, Paldies! Es arī vēlētos pateikties ministrs kundzei, cik tālu es zinu, šie ministeriālie posteņi ir palikuši, un par to es tikai priecājos. Es zinu, kā agrāk strādāja Polijas Seims, parlaments. Jūs jau izklāstījāt vairākus aspektus, kam bija loma Polijas prezidentūrā, proti intern, mēs runājam par internetu, telekomunikācijām un tā tālāk. Mans jautājums savā ziņā sabalsojas ar jautājumu, ko es dzirdu no saviem vēlētājiem. Vai mēs varam rēķināties ar to, ka prasības, ka tiek, kas tiek izvirzītas datu drošībai, tiks izpildītas. Mēs iepērkamies internetā, mums ir banku pakalpojumi, mēs nosūtām tur internā, informāciju, saņemam to, un cilvēki ir nobažījušies par, piemēram, banku pakalpojumu drošumu, drošību, un runa ir arī par, piemēram, medicīnisko datu drošību, kuri, piemēram, var vēlāk tikt izmantot šantāžas nolūkos vai kurus var izmantot nepiedarošas personas, kas var izraisīt dažādas nepatikšanas. Mans jautājums tad ir sekojošs, vai Polijas prezidentūra ir kaut ko darījusi, lai šīs problēmas atrisinātu, vai būs vēl tālāki priekšlikumi šī trijo ietvaros, lai nodrošinātu, lai nomierinātu Eiropas pilsoņus, problēma jau neskar tikai Eiropas Savienības pilsoņus, ir runa par dažādiem robiem internetā vai tā kā caurumiem žogā, pa kur var iekļūt nepiedarošas personas. Šeit ir runa par ekonomikas drošību, vai Polijas prezidentūra ir ar to nodarbojusies kas notiks ar šo problēmu tālāko risinājumu, vai tās tiks nodots tālāk, vai tālāk nākotnē paredzamas jaunas diskusijas. E, e, te zagadnienia e, nebyły omawiane w traktacie. Paldies. Šeit mēs Polijas prezidentūrā par, tieši par šo jautājumu netikām runājuši, un tāpēc, šie, jo, jo šis jautājums ir atkarīgs arī no komisijas darba pro, programmas. Mums ir jānodarbojas ar to, ko komisija ceļ mums priekšā, bet, kad ir runa par jaunu direktīvu paketi telekomunikāciju jomā, tad mēs šobrīd to īstenojam, mēs nodarbojamies ar tirgus neutrali, sadarbojums tīkla neutralitāti un drošību internetā. Šā brīža normatīvā sistēma ļauj mums tikai vērsties pret konkrētiem noziegumiem un pārkāpumiem. Proti krimināli tiesiski vai civiltiesiskā kārtā. Jaunā telekomunikācija pakete paredz dažādas pilnvaras, vismaz polijā tas ir tā, ka strādājot ar it īpaši ele elektronisko komunikāciju jomā mums ir inspektors, kas atbilst, atbild par datu drošību. Mums po, ko Polijā ir īpaša komiteja, kura strādā telekomunikāciju ministrijas ietvaros un sastrādājas ar tām iestādēm, kas ir atbildīgas par tīklu drošību. Uh, ja nu gadījumā būtu vērojami mēģinājumi nelikumīgi iegūt informāciju vai nodot to kādam citam, tad komiteja izmeklētu šādus gadījumus. Mēs šo paketi īstenosim. Polijā tas notiks 2012. gada pirmajā pusgadā, un, ja tas viss ies uz priekšu tā kā paredzēts, tad mēs pārdalīsim šīs pilnvaras attiecīgajās iestādēs. Protams, ir milzīgs interneta darījumu skaits, un mums ir, ir protams, jāaizsargā ar personām saistītie dati. Kolēģis Johansons. Lyssnade på genomgång, jag blev förhindrad av en annan aktivitet, men jag vill verkligen uzklausīju uzrunas un pievienojos citiem runātājiem. Un pēc, uzklā, pēc jūsu prezentūras atskaites uzklausīšanas saprotu, ka ir bijuši daudz uh, tādi panākumi, tomēr mans jautājums būs vispārīgāks Šis jautājums ir saistīts ar uh, aktivitātēm telekomunikāciju, enerģētikas un arī pētniecības jomā. Es uzskatu, ka svarīgi uzzināt, kādā veidā uh, jūs sadarbojaties ar citiem reģioniem. Es esmu no Zviedrijas, un, piemēram, mums ir Baltijas stratēģija. Mēs izmantojam dažādas sadarbības modalitātes starp valstīm, un tāpēc arī mans jautājums šajā programmēšanas periodā, kādā veidā jūs centīsieties atrast jaunu mehānismu, jo jūs gribat panākt e, rezultātus, ņemot vērā, ka budžeta dotācijas paliek diezgan ierobežots, kādā veidā jūs darbosties tā, lai ievērot gan pilsoņu, gan administrāciju intereses. Eiropā mēs strādājam un sadarbojamies dažādā veidā un atkal turpina savu jautājumu, kāda jūsuprāt ir pieredze kas eksistē jau šodien Eiropas kooperācijas jomā, kas mums varētu kalpot jaunu sadarbības modeļu izstrādāšanai, lai mūsu sadarbība būtu efektīvāka. Nu, tieši jūsu darbības jomā, jo budže, budžeta. Tātad asignējums līdz 20. gadam nedod mums pamatu papildu cerību. Kāda ir jūsu pieredzi un paldies par lielisko darbu prezentūras laikā. Paldies jums. E, Lies paldies. Jūs jau pieminējāt Baltijas valstu iniciatīvu, un runa ir par būtisku fórumu, kas, kam ir nozīme informācijas apmaiņā ar kur mēs šeit sastrādājamies visos līmeņos. Tomēr es uzdodu drīzāk sev jautājumu, kā atbildēt uz jūsu jautājumu. Jūs teicāt, ja mums būtu nepieciešamie līdzekļi, lai nodrošinātu jaunas sadarbības fórumus, kā palīdzēt. Bet raugieties, raugi, sas, mūsuprāt, nekas nevar aizstāt tiešus kontaktus starp cilvēkiem labu prakšu, teiksim, apmaiņu. Tas ir kaut kas tāds, uz ko mums vajadzētu, ka mums vajadzētu pievērsties arī prezidentūras, kam mēs pievērsāmies savas prezidentūras laikā, un arī ministrijā bija cilvēki galda otrā pusē, pa, kas, kas uz pašādas ir ne tikai padomē, bet pārzina situāciju ne tikai padomē, bet arī parlamentā. Uh, kas zvana pat aizno cilvēkiem, apmainās ar informāciju, kas nav tikai vārds vai vizītkarte, bet var sniegt informāciju uz personas kontaktu pamatu, un pēc tam var spērt mm, tālākas soļus, varbūt semināri, iniciatīvas dažādās valstīs. Mums piemēram, tika norganizēts, sem, mēs norganizējam se, semināru par telekomunikāciju infrastruktūras izveidi, ku, uz kur tika uzaicināti citu dalībvalstu pārstāvji, un tas, tas dalībai bija vērtīgi, un pēc tam bija arī citas iniciatīvas, piemēram, par tiešiem frekvencēm, kurās piedalījās citi citas dalībvalsts, arī Krievija, Ukraina, Ukraina. Un šeit bija runa par pareizu frekvenču izmantošanu, par frekvenču joslas harmonizāciju, pēc tam bija Startautiskā telekomunikācija federācija, kas, pateicoties savam darbam, ļauj mums mm, piedalīties labās pārreģionālās um, dažādos, dažādos pasākumos, kur bija arī valstis no ārpus Eiropas Savienības, un mēs jutām, ka ir atvērta, viss notiek atvērtā garā. Priekšsētājs, paldies visiem par laiku un par ziņām, ko jūs sniedzām par labo ziņu, par jūsu labo darbu prezidentūras laikā, un arī mūsu komiteja pateicis jums par to un cer, ka darbs ies uz priekšu, un ceram, ka mēs vēl tiksimies vēl citā situācijā. Vēlreiz saku jums lielu paldies, visu labu, un tiem, kas šeit vēl ir, atrodas, novēlu priecīgu Ziemassvētkus, brīnišķīgu 2012. gadu. Tas viss, kā teikt, uz priekšu būs tikai vēl labāk. Cerams, ka jūs strādāsiet pie mums ar vēl labākiem rezultātiem, būsiet labi atpūtušies, cer, tiksimies nākamgad. Un tiem, kas ir šeit visčaklākie, mēs pateicamies jau īpaši. Liels paldies! Dziękuję bardzo. Ja też ze swojej strony w imieniu Polski chciałabym złożyć Paldies arī no Polijas. Prieks prezidentūras vārdā es gribētu pateikties jums un visiem deputātiem šajā komitejā. Es novēru, novēlu jums priecīgus Ziemassvētkus un jauku, laimīgu jauno gadu, jauku sagaidīt jauno gadu. Es vēlētos, lai mēs 2012. gada beigās varētu arī kaut ko līdzīgu novēlēt 2013. gadam, lai nākamais gads būtu vēl labāks nekā 2012. Un es ceru un ticu, ka 2012. gads būs ļoti labs. Paldies!